Sanāksmes vadītājai paziņojumi nav un pārējām pie 4. darba kārtības punkta nākamā DFS parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laika posmā pēc 2020. gada. Un tagad vārds Marinesku kungam. Paldies, priekšādātāji! Atzinumu esat izlasījuši. Es domāju, ka mēs ļoti labi strādājām ar kompromisiem. Varbūt būs vēl kādi citi komentāri, bet man šķiet, ka kopumā kompromisiem nav nevainas. Esmu dzirdējis no politiskajām grupām, ka atzinums tiks atbalstīts. Vismaz būs vairākums. Pāris lietas. Protams, ka mēs gribam eh, palielinātu budžetu nākamajā DFS Mēs atbalstām CEF un gribam aktualizētu nevis jaunu regulu. Tā lai mums būtu iespēja noslēgt šo dosiju vēl pirms vēlēšanām. Budžetam vajadzētu būt vismaz sākotnējām piedāvātajā līmenī pirms četriem gadiem, kas tika piedāvāts. Jūs jau zināt, tas tika samazināts par 27%. Nu, un viss pārējais, nu, tas jau ir lasāms atzinumā. Bet gribēju teikt, ka, lūk, mēs piedāvājam paplašināt cefu, iekļaut arī ceļus, jo būtu labi, ja mums būtu koordinācija Digimove līmenī, lai varētu arī pabeigt TNT koridorus, jo īpaši jau galvenos. Mums ir vajadzīgs vairāk koordinācijas. Vispār vajag koordināciju, manuprāt, tādas šobrīd nav. Digimu vajadzētu koordinēt visus fondus, jo kohēzijā ļoti daudz līdzekļu tiek tērēts transportam, reģionālajā attīstībā. Nu, un tāpēc mums ir nepieciešams to visu koordinēt. Lai vismaz koridors pabeigtu, ir nepieciešams sinerģijas ar nacionālajiem budžetiem to pašu iemeslu dēļ. Uh, tā lai būtu viens un tas pats virziens. Un tāpat arī ar finanšu instrumentiem. Sinerģijas ar finanšu instrumentiem ļautu mums tos izmantot. Nu, tas arī viss. Paldies! Paldies, Marinais Kokungs. Tagad ēnu referentam ērtugam vārds. Labrīt, kolēģi. Paldies. Kaputo kunga vārdā jo viņš nevarēja piedalīties šīs dienas sanāksmē, eh, varu teikt, ka mums nekas eh, daudz nav papildināms. Eh, pateicamies Marinesko kungam par sagatavotiem kompromisiem, kuri iekļauj vairākumā gadiem mūsu ierosinājumus par tā saucamām šaurajām vietām, un mums šie priekšlikumi ir pieņemami. Paldies! Paldies! Tagad vārds Zīles kungam. Paldies, Karīma. Vēlējos pateikties vispirms Marinesko kungam par šo ziņojumu. Daži pamatu punkti, kādēļ EKR atbalsta vairumu kompromisu. Connecting Europe instruments ir jāturpina, finansējums ir jāpalielina nākamajā DSF bet EFSI uh, nevar aizstāt grantus, jo ir uh, atsevišķi transporta veidi, kas ir pievilcīgāki EFSI finansējumam, un uh, ir arī atšķirības iedzīvotāja blīvuma ziņā starp valstīm un arī sociālu ekonomisko standārtu ziņā. Tādēļ nevar visur izmantot EFSI un ir vajadzīgi arī granti, lai nodrošinātu starp savienojums no ir jāpalielina arī uh, kohēzijas fondu finansējums transporta programmām pēc 2020. gada. Jāmazina sociāla-ekonomiskās atšķirības, bet uh, EKR neatbalsta kompromisu par dzelzceļa trokšņa samazināšanu un par speciālu polstēnī budžetā turismam, jo šis jautājums ietilpst dalību valstu kompetencē. Uh, good morning, well, everyone, thank Mr. Eličkas kungam vārds paldies. Uh, uh jāpateicās Marinesku kungam Nu, tagad Marinesko kungs man novērš uzmanību. Es nevaru runāt. Nu, tā tad varbūt savstarpēji mūsu attiecībās. Nu, mums ir uh, labu kompromisa grozījumu kopums. Uh, augstu vērtēju strateģisko skatījumu nākotnē. Tas ir tieši tas, kas nepieciešams laika posmā pēc 2020. gada Uh, un uh, es domāju, ka pašreizējā uh, Eiropas parlamenta mandātā ir panākt, panākts līdzsvars svarīgos jautājumos, arī domājot par inovācijām. Un jādomā par tādiem finanšu instrumentiem, kas labi darbojas ne tikai transporta jomā, bet arī citviet, ir jāpārāk es domāju, ka viens no lielākiem sasniegumiem tieši finansiālā ziņā, tas ir Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā, tā ir reāla politikas īstenošana. Un bez uh, šaubīšanās varu ieteikt uh, grupai atbalstīt visus piedāvātos kompromisu grozījumus. Vēlreiz pateicos par sadarbību. Un uh, Pirms dodu vārdu Basam Eikhautam, gribu sveikt Nilsenu kungā apmeklētāju grupu no Gēteborgas universitātes. Sveicu jūs visus mūsu komitejas sēdē. Jūs esat jauni un dinamiski un uzzināsiet daudz interesantu lietu šodien. Un es domāju, ka jūs daudz ko uzzināsiet noderīgu jūsu nākotnē turpinām apspriest budžetu, un tagad vārds Eikaut kungam. Es sveicu arī apmeklētāju grupu no Gēteborgas un atvainojos, ka šeit nekāds īpaši kaismīgs politisks debats nenotiek par šo jautājumu. Tādas ir par citiem jautājumiem, bet ne šoreiz. Es vēlos uzslavēt uh, referentu Marinesku, viņš jau sāk uztraukties, ka visi viņu tā slavē. Uh, bet jums vēl ir arī jūsu rokas pulkstens, tas nekur nav pazudis. Bet tiešām ir piedāvāts labs kompromisu kopums, ir iekļautas prasības un vēlmes arī tas, ko vēlas panākt zaļie par klimatu infrastruktūru atklātību, caurskatāmību. Un es domāju, ka ir panākts uh, līdzsvarots uh, Tran komitejas viedokļu atspoguļojums. Un mēs atbalstīsim kompromisus, bet atsevišķi balsojums būs par eiro velo infrastruktūru. Cerams, ka komiteja to atbalstīs pat, ja šis priekšlikums nav iekļauts kompromisos, bet pateicos vēlreiz referentam par uh, izcilu paveikto darbu. Paldies! Lundgren kungam vārds. Paldies, raugoties nākotnē, kad no Eiropas Savienības izstāsies viena dalība valsts, ir paredzēts arī budžeta samazinājums nākotnē Eiropas Savienībā. Un Tādēļ es nesaprotu, kādēļ mūsu mandātā ir paredzēti vēl uh, tik lieli izdevumi, ja Mēs, uh, mums ir jāņem vērā, ka samazināsies ienā, ieņēmumi budžetā. Paldies, Lundgren kungs, tagad Van Mitenburg kungs. Paldies, priekšsēdētāji, varu piekrist kompromisiem un pateikties referentam, tas kļūst varbūt nedaudz garlaicīgi, bet man ir viens komentārs, kas sasauc ar Lungrēnu kungu teikto. Mums jābūt realistiem. Uh, ja es piekrītu piektam kompromisam, man nav iebildumu pret paziņojumu, ka ir jāpalielina Eiropas Savienības budžeta daļa, kas veltīta kohēzijas politikai, eh, transportam, infrastruktūrai, bet eh, ir jāsaprot, ka tiks 50% samazināts eh, finansējums kohēzijas politikai, tādēļ ir jāpārorientē tematika šai politikā, un transports ir ļoti svarīgs, kā tas ir izcelts kompromisā. Bet ar šādu interpretāciju var atbalstīt piekto kompromisu, bet mums jābūt realistiem, jādomā par finansu inženieriju, par Eh, tās izmantošana arī kohezijas politikā, un nevaram tikai prasīt vairāk finansējumu, jo patiesībā droši vien būs mazāk finansējumu pieejams. Vairāk jāorientē politika uz rezultātu sasniegšanu, un arī eh, tas jātiecina uz kohēzijas politiku. Nevaram prasīt tikai arvien vairāk naudas, jo tas nav realistiski īstenojams. Un es kā uh, Regija koordinators. Eh, eh, gribu teikt, ka atbalstu viedokli, ka kohēzijas politikā varam sasniegt arī eh, mērķus transporta jomā. Tālāk par aģentu aģentūra pilnvaru paplašināšanu. Mēs ar um, eh, Marinesko kungu strādājam pie EASA. Un eh, ir jādomā arī par atbilstošu budžetu. Mēs nevaram vienkārši prasīt no aģentūrām darīt vairāk un nedot finansējumu. Jāsaskaņo vārdu ar darbiem. Paldies! Vārds Izabelē Demonte. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, pieņēmu, ka mums noteikti ir jāatbalsta turisms, ja jau mēs esam transporta un turisma komiteja, un mums ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu šo ekonomikas nozari, kas ir trešā lielākā Eiropā. Un uh, vienīgā, kas uh, turpināja izaugsmi par spīti um, krīzei pēdējo desmit gadu laikā. Mēs runājam par investīcijām nākotnē, par darba vietu radīšanu, par iespēju radīšanu uzņēmumiem, par ilgtspējību. Un eh, jādomā arī par attīstību perifēros reģionos. Ir jāinvestē ne tikai attīstītos reģionos, kur, kur ir jau pārapdzīvot, bet jāatbalsta jāatbalsta attīstība, un ja ekonomiski atveseļosies, tad mēs varam attīstīt tos reģionus, kas nav vēl tik attīstīti. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Es tagad aicināšu Eiropas komisijai paust savu viedokli, tas ir Olējai Silā. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs augstu vērtējam uh, ziņojumu un tos grozījumus, kas uzsver, cik svarīgi ir mērķi transporta politikas jomā, proti arī pabeigt Eiropten transporta tīkla veidošanu, pārobežu infrastruktūru un īstenot transporta digitalizāciju. Mēs nevaram uh, komentēt atsauc uz budžeta uh, summām un uh, prioritātēm, bet uh, mēs tiešām pozitīvi vērtējam šo ziņojumu. Paldies, Marines Kukungs. Vārds jums. Paldies visiem kolēģiem, kuri teica tādus labus vārdus. Jā, par budžetu palielinājumu. Protams, mums tas ir jāprasa, manuprāt, tas ir normāli. Tāpat laikā mums ir jāierosina atsevišķi pasākumi, kas varētu nodrošināt lielāku efektivitāti. Arī tas ir skaidrs. Kādēļ tiek jātiek ierosināts ņemt lielāku daļu finansējumu no kohēzijas. Nu, tas ir tāds drosmīgs priekšlikums, bet mums jāsaprot, ka jau tagad kohēzijas politikā tiek finansēti daudzi infrastruktūras projekti, tīpaši lieli projekti, tādi kā autostrādes un dzelzceļš. Tātad kādēļ? mums nerīkoties tā, ka mēs varētu koordinēt šos pasākums, lai pabeigtu transporta koridoru izveidi. Jo, ja mēs palūkojamies kartē, ir viens gabaliņš izbūvēts vienā uh, reģionā, cits citā, bet koridors kopumā nav pabeigts. par budžetu notiks plašas debats, jāņem vērā Brexits un tā radītais rops finansējumā, jādomā par jaunām politikām, aizsardzību, drošība, migrācija. Bet arī klīsta baumas, ka atsevišķas dalība valstis ierosinās uh, noteikti tikpat lielu budžetu, kā ir bijis līdz šim. Tādēļ mums ir jāpatur prātā iespēja tomēr, ka būs atbilstoši finansējums, lai šo politiku varētu īstenot. Liels paldies vēlreiz visiem par atbalstu. Paldies, Marinesku kungs. Es gribu atgādināt, ka balsojums notiks rīt no rīta deviņos. Nākamais punkts - inovāt Transakcijas pātrināšana tīras enerģijas jomā, tas ir atzinums ITRE komitejai, un mūsu atzinums sagatavotāja ir Izabela de Monte. Vārds jums lūdzu. Presidente, innanzitutto desidero ringraziare tutti i colleghi che hanno presentato. Paldies, priekšādātāji, gribu sākt ar paldies vārtiem visiem kolēģiem, kas nāca klajā ar grozījumiem. Un īpaši paldies arī ēnu ziņotājiem. Mēs ļoti labi kopā darbojāmies, un es domāju, ka esam nākuši klajā ar kompromisiem, kuri ir visaptveroši. Un tik tiešām atspoguļo visu grozījumu būtību. Kopumā ir astoņi kompromisa grozījumi. Ir daži tehniskas dabas kur ir runa par dažādu veidu atjaunīgo enerģiju. Un ir minēts arī atsevišķi saistītās problēmas. Ir daži grozījumi par uh, ūdeņraža baterijām, par to, kā veidojam enerģijas infrastruktūru, citas starpā, lūk, tos arī esam ņēmuši vērā. Un runājam arī par uh, elektriskajiem autobusiem, par MVU. tā, lai nodrošinātu to, ka ir skaidri pateikts tās, ka ir nepieciešams, nepieciešami līdzekļi, ja mēs vēlamies investēt atjaunīgajā enerģijā. Un vēl ar vienu ir problēmas, kas ir jārisina transporta nozarē. Un vēl ar vienu ārkārtīgi daudz enerģijas tiek patērēts tieši transporta nozarē Eiropas Savienībā, un tas vēl ar vienu ir vislielākais pilsētu vides piesārņojuma iemesls. Ir jāatceras arī Parīzes klimata vienošanās. Tā ka ir mums jābūt līderiem inovācijās, pētniecībā, atjaunīgās enerģijas ražošanā, uzglabāšanā un lietošanā. Lūk, ir ļoti daudz šādu ar atjaunīgo enerģiju saistītu elementu, ir atsaucis uz vēja enerģiju, ūdeņradi, caules enerģiju. Nu, lūk, vēlreiz kolēģiem paldies par atbalstu un ceru, ka varēs atbalstīt kompromisus. Paldies, un tagad varam sākt debates. Vande Kampene kungam vārds. Voorzitter, dank u zeer. Ik heb de eer om mijn eh, collega Diedre Klu. Paldies, priekšsēdētāji. Es aizstāju kolēģi Klūnera kungu. Eh, viņš eh, vēl ar vienu atro... Viņi vēl ar vienu atrodas ceļā no īrijas uz eh, kontinentālo Eiropu, bet skaidrs ir, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Proti salu sasaisti ar kontinentālo Eiropu. Es gribētu sakt ar komplimentiem Delmonte kundzei par lielisko sadarbību Klūnies kundze tāpat kā citi ETP uzskata, ka ir panākts līdzsvars šajā atzinumā, ir sabalansētas nepieciešamības pēc eh, pārmaiņām, proti transportam un enerģijai kopumā ir eh, jākļūst tīrākiem. Un tad, kad es eh, viesojos Nīderlandes parlamentā, tad dzirdēju, ka šādas vajadzības varētu apdraudēt nosari, bet mana pieredze liecina, ka tas varētu nodrošināt arī dažādas iespējas transporta nozarei. Nu, Jebkurā gadījumā Delmontes uh, atzinumā ir pareizais līdzsvars. Uh, starp inovācijām un nozars vajadzībām. Un to varētu attīstīt arī tālāk. Ar mērķi uzlabot uh, kopējo Eiropas iedzīvotāju labklājību. Trešais komponents uh, šai visā ir digitalizācija. Ir nepieciešams inovācijas, ir nepieciešams pārmaiņas, un papildus tam visam ir arī digitālā laikmeta radītie jautājumi. Nu, lūk, un es domāju, ka viss šis kopā palīdz mums veidot ļoti spēcīgu atzinumu, un, lūk, ar, kopā ar Klūneris kundzi vēlu veiksmi Delmons kundzei rītrīta balsojumā mēs atbalstīsim kompromisu grozījumus. Paldies! Paldies! Vande Kampene kungam. Tereski! Buģikovat. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Tošanovskī kungs. Paldies par eh, grozījumiem, gribu teikt atzinuma autorei. Zinu, ka tas nav vienkāršs uzdevums runāt par eh, efektīvu enerģijas izmantošanu transporta jomā. Tas ir milzīgs izaicinājums. Tas ir saistīts ar jautājumiem, kas ir tehniskas dabas un ir ļoti tālajoši. Transporta nozarē ir milzīgs potenciāls vairot energoefektivitāti un samazināt emisijas, bet nevajadzētu domāt, ka mērķus sasniegšana šai nozarei varētu situāciju sarežģīt, ja runa ir par uh, ietekmi uz vidi. Iespējams, ka šādi globālajā tirgu tiktu vairot Eiropas uh, produktu konkurētspēju, bet tā varētu arī samazināties, jo globālajā tirgi ir ārkārtīgi sarežģīti. Uh, Inovācijas un pētniecība transporta nozarē ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Enerģijas jomā ir nepieciešama noteiktība, un tam ir, savukārt ir eh, nepieciešama politiskā ilgtermiņa vīzija un eh, pietiekami līdzekļi. Jo šai ziņā lielā mērā visas lietas notiek atvērtā biznesa vidē. Uh, ir nepieciešami mehānismi, lai koordinētu pētniecības un enerģijas programmas eh, dalībvalstu līmenī, tā lai mēs eh, nešķiestu jau tā ierobežotos līdzekļus, kas ir tik ārkārtīgi svarīgi pētniecībai un inovācijām. Mēs eh, domājam, ka transporta nozares uh, pārveidošana ir jāvērš energoefektīvu tehnoloģiju virzienā, ir jākoncentrējas uz patērētājiem un jāveido automatizētākas, digitālākas sistēmas. Šobrīd pētniecībā un arī prezentētajos mērķos ir ļoti būtiski saglabāt tehnoloģisko neutralitāti šobrīd nav iespējams paredzēt, kādā virzienā lietas attīstīsies. Mēs eh, gaidām arī jaunu tehnoloģiju parādīšanos eh, attiecībā uz baterijām, enerģijas glabāšanas tehnoloģijām. Jo ir skaidrs, ka pašreizējās tehnoloģijas neatbilst nākotnes izaicinājumu prasībām. Nu, lūk, un es labprāt sadarbošos ar eh, ziņotāju un nāksim klājā ar labu dokumentu. Paldies, Telička! Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos kolēģa Rotuša vārtā. Viņam ir žēl, ka viņš nevar būt eh, šobrīd kopā ar mums. Ar viņu vārdā es arī gribētu teikt paldies Delmonte kundzei par eh, manu, mana kolēģa uzskatos labu līdzsvarotu atzinumu. Un eh, viņš arī atcinīgi vērtēja sadarbību, kāda bija ar ziņotāju ēnu referentiem. Mans kolēģis uzskata, ka atzinums labi atspoguļo nepieciešamību mazināt pašaizējās atšķirības un vairot sadarbību starp lauku un pilsētu apgabaliem. Protams, ka attīstītākie reģioni var daudz palīdzēt tiem, kuri atpaliek infrastruktūras kvalitātes ziņā. Atbalstām komisijas mērķus attiecībā uz energoefektivitātes prioritizēšanu un veicināšanu, sniedzot vairāk atbalstu projektiem un arī MVU, eh, transporta uzņēmumiem un arī turismam, kas ir ticis uzsvērts ne tikai šai atzinumā, bet arī iepriekšējā eh, TPT jūs to izcēlāt. Uh, Ir jākoncentrējas uz tīras enerģijas uh, projektiem, piemēram, elektriskajiem transportlīdzekļiem, saules un vēja enerģiju. Nu, un um, vēl, protams, uh, jautājums par tehnoloģisko neutralitāti. Tas uh, arī mums ir svarīgs. Nobeigumā gribu teikt, ka Alde atbalstīs visus kompromisa grozījumus, jo, kā jau teicu, tas ir labs līdzsvarots atzinums. Uh, Un mēs arī atzinīgi vērtējam to, ka faktiski jau visi mūsu grozījumi arī ir labi atspoguļoti e, tekstā, tā kā atbalstīsim. Paldies e, eh, Teļičkam Danundī. Eh, tack så mycket, fru ordförande, och stort tack till föredragande. Paldies. Pateicos arī Delmontas kundzei un citiem ēnu referentiem par labo sadarbību, gatavojot kompromisus. Mūsu zaļo uh, ierosinājumi visi ņemti vērā, mēs esam apmierināti ar uh, šo atzinumu projektu. Ja gribam apturēt klimatu pārmaiņas, ir nepieciešams jaunas tehnoloģijas, un mums ir arī nepieciešami ieņēmumi, lai varētu finansēt jaunās tehnoloģijas, ir jāatbalsta eh, novatoriski, ilgtspējīgi risinājumi, lai varētu sasniegt Parīzes vienošanās mērķus. Un eh, šeit būs runa ne tikai par klimata politikas mērķu īstenošanu, bet arī par konkurētspējas stiprināšanu Eiropā. Lilmgrēna kungs, vai jūs gribat ko teikt? Lūdzu. Eh, Paldies! Es vēlējos vispirms pateikties Demons kundzei par sagatavoto atzinumu. Jā. Ja tiešām mums ir nepieciešami pārveidojumi, tie jau ir sākušies pirms vairākiem gadiem, piemēram, eh, kravas auto emisijas eh, ir eh, samazinājušās salīdzinot ar to, kas bija pirms 15 gadiem. Uzlabojumi ir ievērojami. Es domāju, ka varam vēl tālāk iet Zviedrijā. Uh, tiek uh, elektrificēti autoceļi, mums jau ir tāds uh, izmēģinājuma posms izbūvēts. Es domāju, ka mums ir vēl arī jāpievēršas vairāk energoefektivitātei. Šeit ir milzīgs neizmantots potenciāls un tāpat jādomā par klā, kravu plūsmām, jo tās nevienmēr ir pietiekami efektīvi organizētas. Uh, jo dažkārt uh, pūs ar uh, nepilnībā piekrautas uh, kravas automašīnas braukā pa ceļiem, un es domāju, ka varētu šīs kraus mašīnas vairāk pielādēt, un tad mēs varētu ietaupīt arī enerģiju. Grapīnī, kundze, lūdzu. Rūt, uh, să iau cuvântul la acest raport. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, ļoti labprāt gribētu izteikties par šo atzinumu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Es gribu apsveikt Izabelu un arī ēnu referentus un arī kolēģis, kas nāca klajā ar grozījumiem. Es uh, domāju, ka ir jāatbalsta inovācijas, ir jāveicina ekoloģiski transporta veidi. Uh, jo galu galā transports ir 4% no piesārņojušajām emisijām. Bet, nu, lūk, ir jārod veidi, kā mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, un ir jārod arī nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai varētu atbalstīt inovācijas. Tam ir nepieciešama nauda. Līdz ar to arī ir nepieciešama harmonizācija visās dalībvalstīs. Vietējām uh, iestādēm ir ārkārtīgi būtiska loma spēlējama. Uh, ja, piemēram, ja runa ir par uh, sabiedrisko transportu, laba daļa no piesaņojušām emisijām dalībvalstīs nāk tieši no sabiedriskā transporta. Un es domāju, ka ir jāuzsver, jo īpaši ekoloģisks transports ja visās mūsu pilsētās eh, mēs varētu demonstrēt, ka atbalstam eh, tīru enerģiju, es domāju, ka tas būtu labs signāls arī sabiedrībai. Mūsu mērķis ir nodrošināt eh, tīru enerģiju transporta jomā. Lūk, apsveicu ziņotāju. Paldies, Grapīnī kundzei. Tagad skatos komisijas virzienā. Uh, Došu vārdu Zobīkungam. Kur jūs esat? Ah, Thank you. Thank you, Madam Chair. La parole est à vous pour votre avis sur ce rapport. Lūk, jums iespēja paust jūsu viedokli par šo atzinumu komisijas vārtā. Paldies priekšētātāji. Komisija gribētu teikt paldies komitejai par ierosinājumiem. Mēs tos tiešām atzinīgi vērtējam. Tie ir uh, saskaņā ar to, ko mēs piedāvājam arī mūsu paziņojumā. Un transporta pētniecības un inovāciju darba kārtībā. Un tas, ko mēs piedāvājam, stiprina un pievienot vērtību mūsu centieniem caur transporta pētniecību un inovācijām modernizēt eh, transporta nozari un nodrošināt tīru, integrētu un inovatīvu transporta nozari. Tā kā paldies par piedāvāto. Paldies Demonte kundzei vērts debašu noslēgšanai. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kuri izteicās, un paldies, protams, komisijai. Es domāju, ka šādējādi mēs varam tādu spēcīgu signālu sūtīt. Šis Atzinums tiks nodots arī nozares un enerģētikas komisijai, un es domāju, ka mums ir nepieciešams spēcīgs viedoklis mūsu komitejā, lai mēs varētu ieskicēt turpmāko virzienu, un lai varētu nodrošināt to, ka pieejamie resursi tiek ilgspējīgi izmantot. Protams, ka ir grūti saskaņot dažādās nostājas komitejā, bet šodien jau mēs esam dzirdējuši apliecinājumu tam, ka tas ir iespējams kā jau kolēģi teica, vairs nav tāda pretstatījuma, proti vides aspektu pretstatā transportam. Pēdējos gados mēs esam vērojuši ļoti daudz inovāciju, kas rada jaunas iespējas. Ne tikai transporta jomā, bet arī runājot par citām atjaunīgās enerģijas formām. Ceru, ka rīt varēsim gūt plašu atbalstu šim uh, atzinumu projektam, bet tā, uh, zīmes ir labas. Paldies, uh, balsosim rīt. Nu, un drīz vien mēs arī ķersimies pie uzklausīšanas par Brexit ietekmi uz sauszemes transportu un uh, kā tas viss ietekmēs arī aviācijas nozari. Lieliski, ka mūsu viesi jau ir ieradušies. Mēs darbu sāksim desmitos. Lūk, tātad 15 minūšu pārtraukums, bet lūdzu, pulksten desmitos tiešām esiet visi zālē. Paldies! Mes chers collègues, nous allons. Tie kolēģi, sāksim uzklausīšanu. Notre commission. Mūsu komiteja šodien organizē uzklausīšanu par Brexit ietekmi uz sauszemes transportu. Šīs uzklausīšanas mērķis ir uzklausīt augsta līmeņa pārstāvjus no uh, ceļu transporta un dzelzceļu transporta nozares, lai mēs varētu jau tagad paredzēt, kādu risku varētu radīt Eiropas, uh, tas, ka apvienotā karalista izstāsies no Eiropas Savienības un tātad kāds risks rastos šīm abām nozarēm. Tāpat, lai uzzinātu, kā šīs nozares gatavojas uh, tām, kā apvienotā karalista izstāsies un kā kā tas ietekmēs uh, satiksmi starp apvienoto karalisti un īriju. Tāpat vēlamies arī uzzināt, ko uh, transporta nozars pārstāvis sagaida no sarunu vedējiem par Brexitu. Mēs uzklausīsim trīs pārvadātāju asociācijas un pēc tam mums notiks arī diskusija ar dzelzceļa nozars pārstāvjiem. Vispirms uzklausīsim mūsu viesus, pēc tam deputāti varēs uzdot jautājumus un notiks debates. Vēlos sveikt visus mūsu viesrunātājus un katram ir iespēja sniegt īsu prezentāciju un tātad uzklausīsim vispirms ceļu transporta nozari. Man um, līdzās sēž uh, Verona Mērfija, kura pārstāv īrijas uh, autopārvadātāju asociāciju. Tālāk. Uh, Džēms Hokams, kurš pārstāv transporta, kraus transporta asociāciju, un Daniels Kerns, kurš pārstāva uh, uh, tirzniecības uh, nodaļu pārvadātāju asociācijām. Vispirms tātad mūsu viesi runās, pēc tam uh, uzdos jautājumus deputāti, uz kuriem jūs atbildēsiet. Tātad vispirms vārds Mērfijas kundzei. Lūdzu, septiņas minūtes jūs rīcībā. Labrīt, mans vārds ir Venona eh, Mērfija. Eh, es 19 eh, gadu vecumā sāku vadīt krāvas mašīnu, vēlāk arī strādāju kraus pārdājumu uzņēmumā, pārvadāju gaļu. Un jāsaka, ka es joprojām pārvadāju arī šobrīd gaļu no īrijas uz Itāliju tiem pašiem patērētājiem. Un uh, mūsu uzņēmumā ir 46 uh, krāvas uh, uh, mašīnas, kas ir neliels uh, uzņēmums, un es uh, vadu īrijas uh, um, kravu pārdājumu asociāciju, un es uh, pārstāvu kravu pārdātājs, kā jūs uh, to zināt, tad, nu, pat kā ir beigusies uh, um, lielākā krīze vēsturē, un uh, tūlīt iestāsies uh, Brexits. Un e, šobrīd situācija ir e, tāda, e, ka īrija kļūs par salu un salā tajā brīdī, kad apvienotā karaliste pavadīs, pamatīs Eiropas Savienību. Un šobrīd situācija ir ļoti sarežģīta. Ir aptuveni 3700 kravas pārdātāju īrijā, un šajā sektorā darba vietu skaits ir 50 tūkstoši. Un eh, kopumā eh, tie ir 2,5% no eh, visiem nodarbinātajiem īrijā, un vairums no mūsu darbiniekiem strādā īrijas laukos. Papildus ieguldījumu un nodarbinātinībā ir, šim sektoram ir būtiska ietekme uz to, ka tiek pārvedāti produkti, kas tiek saražoti īrijā katru eh, nedēļu 1,2 eh, eh, miljoni pakalpojumu un preču tātad, tiek pārdāts Pīriju un apvienoto karalisti, un vairāk nekā 80% tātad, tiek nogādāti apvienotā karalistē. Un ir skaidrs, ka šobrīd pastāv milzīga neskaidrība saistībā ar Brexitu un uh, ir e, ļoti liela neskaidrība attiecībās nākotnes e, tirgus e, stabilitāti gadījumā. Ja Brexits būs smags, tad visticamāk būs robežas starp apvienoto karalisti un kontinentu un Ziemeļīriju un Īriju, un tas nozīmē, ka muitas pārbaudas kļūs daudz sarežģītāks, un tas būs daudz lielāks sloks kravu pārvadātājiem. Un iespējams nāksies arī nodarboties ar daudz lielāku birokrātisko slogu salīdzinoši, kā tas bija pirms 23. gada gada. Un eh, šobrīd eh, eh, šādi robežu ierobežojumi var novest pie sarežģītas robežu čēršošanas un nāve droši tas, ka kravu pārdātāji varēs nest šīs te lielās izmaksas, tas savukārt varētu ietekmēt arī patērētāju labklājību. Un tas, ka būtu šādas izmaksas, varētu likt pārdātājiem pamest tirgu, lai situāciju risinātu. Uh, ir nepieciešama infrastruktūra, lai būtu iespējams tātad, izmantot tehnoloģijas, kas būtu eh, digitalizētas un palīdzētu eh, muitas darbā. Un eh, pareizai plānošanai ir ļoti būtiski, lai pārdājumu industrija tiktu ņemta vērā sarunu gaitā. Un e, ir ļoti būtiski arī tas, lai pārdājuma e, industrija būtu informēta e, par to, kāda ir plāna attiecībā uz kravas pārdājumu nākotni. Un eh, kaut arī joprojām tika maza ir zināms eh, par to, kāds būs Brexits, Eiropas Savienībā ir jāatzīst eh, tas, ka neatkarīgi no iznākuma īrijai ir jābūt aizsargātai un jeb kādi pasākumi, kas ietekmēs īriju, ir ļoti rūpīgi jāapsver Brexit kontekstā. Piemēram. Tas, ka tiek ieviesta mobilitātes pakotne, būtiski izmainīs to, kā mūsu karalas pārdātāji darbos Eiropas Savienībā. Un e, šie te, e, pasākumi tika veidoti balsoties uz status quo, neņemot vērā Brexitu. Ir grūti saprast, e, kā šāda visatvaroša pakotne varētu virzīties uz priekšu, pirms mēs zinām, kāda būs ietekme tam, kā apvienotā karaliste pamatīs Eiropas Savienību un kā tam būs ietekme uz sevišķu Zīriju. Īrijai ir nepieciešama Eiropas Savienība. Un tā mums ir vajadzīga kā palīdzība Mm, tas mums palīdzētu arī izvairīties no konkurēta spējas zaudēšanas. Un, ja tā nenotiek, tad var rasties ļoti sarežģīta situācija. Šobrīd īrijas kravu pārvadātājus neproporcionāli ietekmē darba laika direktīva. Pārvadā, tad, šoferu darba, noteikums sacās ar šoferu darba laiku. Uh, Un šāds te, nelastīgs režīms kaitē īrijai. Īrijas kravas pārvadājuma industrija ir e, priežgalā ekonomiskajām attiecībām e, starp e, apvienoto karalisti un īriju. Eiropas Savienības politikas veidotājiem ir jāgarantē eh, tas, eh, ka eh, šis, šī būtiskā ekonomikas dzīves sastāvdaļa tiek maksimāli aizsargāta, un to var izdarīt tikai apņemoties, ka mūsu industrijā būs drošība, stabilitāte un Eh, nebūs eh, nekādas jaunas eh, maksas, ko nosaka Eiropas Savienība vai valsts uz 46 mēnešiem, lai būtu iespējams veikt šo te sarežģīto pārēju īrijas uzņēmējiem. Un kā īrijas pārvadātājiem man ir skaidrs attiecībā uz mobilitātes pakotni, ka tā, tā tad nav ņemta vērā ietekme uz īriju, un īrija ir. ir Tātad es eh, nodarbinu Eiropas Savienības eh, pilsoņus un eh, aicinu Eiropas Savienības politikas veidotājus atzīt Brexita realitāti, jo sevišķi saistībā ar mobilitātes pakotni nevajadzētu ļaut, lai īrija kļūst par tādu aizmirsto zemi kaut kur netālu no apvienotās karalistas. Euh, cette première prise de euh, parole. Paldies par uh, šo pirmo uzrunu. Jūs ļoti apņēmīgi paudāt uh, savu viedokli. Tiešām uh, šis jūs teiktais ir ļoti skaidrs. Jūs arī atgādinājāt, kādi ir mūsu pienākumi. Tagad vārds Hokman kungām septiņas minūtes. Yes, thank you, thank you, Madam Chair. Jurās. Uh, paldies, priekšsēdētāja kundze, paldies par iespēju šodien šeit uh, uzstāties. Uh, mans uh, vārds uh, ir Džeims uh, Hokams, pārstāvu uh, um, Krausē pārdājumu uh, asociāciju. Mūsu organizācijā ir 17 tūkstoši biedru. Mēs pārdājam preces ne tikai pa ceļu, bet arī pa gaisu un pa jūru. Un, um, Eh, mēs esam ļoti eh, saistīti eh, um, Eiropas līmenī. Mums ir Dublinā partneru um, uzņēmums, un mēs arī esam dibinājusi, dibinājuši tad, Eiropas kuģniecības padomi un citas organizācijas. Tas ir būtiski tāpēc, ka Lielbritānijas ražotāji, importētāji, eksportētāji uzskata Eiropas ķēdes kā ļoti būtisku jautājumu. Un eh, tirdzniecības apjoms ir tiešām eh, milzīgs. Eh, galvenā lieta ir tāda, ka Brexits nozīmēs tos, ka būs jauns robežas starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību, kas nu, savukārt nozīmēs robežu kontrols, jauns prasības uz robežām. Un tas nozīmēs arī darbības traucējumus uzņēmumiem, kuri eh, strādās eh, ar apvienoto karalisti. Un tirzniecības apjoms ir milzīgs, un tāpēc ir svarīgi, eh, lai visas iesaistītās puses saprot, par ko mēs īsti runājam. Un tirzniecības apjoms ar, tātad, Eiropas Savienobu ir astoņreiz lielāks nekā tirdzniecības apjoms ar Kanādu. Un uh, ir ļoti daudz uzņēmumu, kuriem eh, nāksies eh, pildīt eh, muitas deklarācijas un kuriem nāksies veikt arī robežā kontrolas pēc Brexita. 80% no transporta līdzekļiem, kuri e, šķērso Lamanša e, šaurumu, e, patiesībā ir tādi transporta līdzekļi, kas ir reģistrēti Eiropas Savienībā. Līdz ar to šis nav jautājums, kas kar, tikai apvienoto karalisti. Tas ir kas tāds, par ko vajadzētu interesēties pilnīgi visiem, visām valdībām. Un šodien galvenā manas tēmas ir saistītas ar to, cik efektīva būs nākotnes tirdzniecība starp Eiropas Savienību Savienību un apvienoto karalīstu jābūs eh, jaunas eh, robežas, tas viss eh, skars kravas pārdājums. Tomēr, kā jau mēs to dzirdējām, tad ir ļoti būtiski riski saistībā ar to, cik pieejamas ir mm, transporta līdzekļu kvotas, uh, un uh, tad ir arī jautājumi, uh, kas ir saistīti ar vadītāju kvalifikāciju atzīšanu, un tās ir tādas riska jomas, ko mēs šeit saskatām, un šeit mēs meklējam kādus precizējumus ne tikai no Fendās Karalistas valdības, bet arī no Eiropas Savienības valdībām, un kā jūs nu pat kā dzirdējāt, tad mēs šobrīd tātad eh, analizējam to, kādas būs eh, nākotnes, kāda būs nākotnes eh, kravu savienojumi, ir skaidrs, ka laiks uz robežām būs ilgāks, kas savukārt radīs rindas, kavēšanos, un mēs vēlamies pēc iespējas vairāk no tā izvairīties. Lieta ir tāda, ka nav fiziskas telpas ostās, tātad ne, ne Anglijā, ne kontinentā, ne arī Īrijā, un tas savukārt radīs sastrēgums šajās ostu teritorijās un radīs ļoti eh, garas eh, rindas. Eh, Dūvras ostā ir veikti aprēķini, ka papildus divu minūšu. Divu minūšu kavēšanās uh, radīs 27 km uh, garas rindas, ņemot vērā šī brīža uh, kravu plūsmas. Un um, līdzīgi notiks arī Kalē. Uh, Eh, kā arī eh, citās eh, kontinentālajās un ierīs ostās. Tā ka jā, šis ir izaicinājums apvienotās karalistes valdībai un jāsaka, ka tas ir arī izaicinājums Eiropas Savienības valstu valdībām un jo sevišķi Francijas, Beļģijas, Niderlandes, Spānijas un īrijas valdībām. Eh, jaunas eh, muitu sistēmas eh, būs nepieciešamas, būs jaunas dokumentācijas prasības. Mēs esam jau arī dzirdējuši par problēmām ar darbiniekiem. Darbiniekiem būs nepieciešams jaunas apmācības par jaunām procedūrām. Un ir skaidrs, eh, eh, ka eh, katru gadu būs nepieciešams 3 miljoni jaunu muitas deklarāciju līdz ar to. Tas tik tiešām ievērojami palielinās mūsu izaicinājumu apjomu, un e, e, tad ir arī nepieciešams garantēt e, to, ka ir kontinuitāte transporta līdzekļu tranzītā, tāpēc, ka apvienotās karalistes valdība ir paziņojusi, ka tā vēlas pamest vienoto tirgu un muitas savienību, mēs pieņemam, ka tas skars arī kopienas licences, līdz ar to nebūs transporta līdzekļu brīva pārvietošanās, un tad, tad ir skaidrs, ka ir e, pasaules tirniecības organizācijas e, e, tātad, dažādi nosīmi, tomēr tas neietekmē transporta līdzekļu robežu čēršošanu. ECMP sistēma nevarēs darboties, tāpēc šobrīd tā apmierina tikai 5% no tirzniecības apjomiem. Un šie tirzniecības apjomi uh, liecina eh, par to, cik eh, veiksmīgas eh, ir vienotā tirgus sistēmas piegādes ķēdes, kā arī tu, tas liecina par to, ka ir bijusi reakcija uz vienotā tirgus radītājām vajadzībām. Ir svarīgi reaģēt uz izmaiņām, kas notiek. Un ir skaidrs, ka risks ir vienāds abām pusēm, ne tikai uh, apvienotāju karalistai. Eh, līdz ar to eh, eh, jāsaka, ka līdzīga situācija ir arī dzelzceļa jomā, un par to būs nākamā sesija. Tomēr ir svarīgi atzīt to, ka mums ir nepieciešams apusēji pasākums saistībā ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem. Un tad visbeidzot vēlējos vienkārši uzskaitīt to, kādi būs galvenie trūkumi Eh, vēlētos eh, teikt, ka ir jāpieņem, eh, ka būs muitas deklarācijas, būs nepieciešams atbilstības pārbaudas, un mm, ne tikai apvienotās karalistes, bet arī citām Eiropas Savienības valstu valdībām ir jārīkojās, jāiejaucās, un es pieņemu, ka būs nepieciešams īstenošanas laika periods un valdības aģentūrām nāksies arī tātad, Eh, rīkoties, lai pieņemtu eh, Brexit, un, protams, eh, ka būs šādas izmaiņas ilgtermiņā, un tajā pašā laikā ir jāgarantē, ka kraus transporta līdzekļi varēs šķēršot robežas un ka būs divpusēja kvalifikāciju atzīšana. Un ir skaidrs, ka lielā mērā šis ir aktuāls jautājums ne tikai Pēdējai Karalisē, bet visai Eiropas Savienībai. Lielas paldies! Paldies par jūsu prezentāciju. Tur tika minēti arī skaitļi, kas uh, faktiski liek galvai sagriezties. Turpinam. Kērna kungs, lūdzu, septiņas minūtes. Priekšādātāji, liels paldies par iespēju izteikties. Mani sauc Daniels Kērns, es strādāju IRU Tā ir eh, Pasaules ceļu transporta organizācija. Kā jūs varat eh, redzēt kartē attēlā ar tumši zilu iekrāsotās valstis ir aktīvi biedri. Pēc otrā pasaules kāra mēs bijām startautiska organizācija ar eh, tādu spēcīgu rietumu Eiropas klātbūtni. Uh, un to varat redzēt uh, violeti iekrāsotajās valstīs. Mobilitāte Eiropā. Šeit redzam Eirostat skaitļi, un tas ir ļoti būtisks attēls, jo tas parāda, cik būtiski ir nozari, kurā mēs strādājam, ne tikai ceļi, bet transports kopumā runājam par 11 miljoniem darba vietu, un, uh, kā jūs varat uh, secināt no skaitļiem, ir iespējams pieaugums kravu un pasažieru transportu pārvadājumos līdz 50. gadam pat par 60% kravu pārvadājumos un 42% pasažieru pārvadājumos. Šī ir arvien augoša nozara, tāpēc ļoti svarīga ir laba Brexit vienošanās ceļu transporta nozarei, jo tas pilnīgi noteikti ir ļoti būtisks sektors Eiropā. Ierū prioritātes Eiropas Savienībā ir uh, trīs. Kā jūs, protams, varat iedomāties, Eiropas Savienības mobilitātes pakotne ir mums ļoti svarīga, tāpat dekarbonizācija un arī Brexit. Lūk, ko mēs kā ierū gribam un ko negribam Brexit rezultātā. Tas ir izklāstīts mūsu pozīcijas dokumentos, kas šodien ir nākuši klajā. Koncentrējamies uz piekļuvi tirgumu un muitu ir arī citas lietas, ko mēs gribētu risināt sarunu gaitā. Piemēram, sociālo nosacījumu saskaņošana ar apvienoto karalistu un Eiropas Savienību nākotnē, tāpat piekļuvu darba tirgumu. Dažas būtiskas lietas attiecībā uz Brexit. Īru mums ir izveidota darba grupa, kas faktiski ir vadošais spēks, veidojot mūsu nostāju attiecībā uz Brexit. No deal mūsu gadījumā nav opcija, tātad nevaram atļauties nevienoties. Mēs gribētu nosargāt status quo pārējais perioda laikā. Ik pa laikam cilvēki pie mums vēršas un vaicā, kas tad ir tās jomas, ko jūs negribētu. Mums ārkārtīgi svarīgi ir tirgus piekļuve. Nu, un kaut kādas kvotas, būtu ārkārtīgi traucējošas tirzniecības plūsmām. Tādas mēs negribētu. Mēs eh, piedāvātu kvalitatīvas kritērijas, ja runa ir par piekļuvi tirgumu gan apvienotajā karalistē, gan Eiropas Savienības pusē. Mm, Brexit nākotne, nu, to mēs nezinām. Līdz šim valsts ir tikai pievienojušās Eiropas Savienībai, un tam ir iedibināts zināms process. Jums ir jāpieņem Eiropas Savienības akī, ir starpinstitūciju sadarbība, kam jānotiek. Bet, nu, lūk, šī ir pirmā reize, kad kāda valsts vēlas pamest Eiropas Savienību. Līdz ar to mēs visi mm, tā nedaudz uh, kuģojam nezināmas, nedrošas ūdeņus. Nu, tāpēc mums iespējams būs jābūt ļoti radošiem un elastīgiem, lai rastu labu risinājumu. ir dažādas iespējas tirgu, eh, ja runa ir par eh, muitu procedūru, eh, arī par tām mēs domājam. Šeit redzams Turcijas gadījums, tā ir pirmā iespēja, ko izskatījām. Turcija ir daļējā muitas savienībā ar Eiropas Savienību. Turcija un apvienotā karaliste ir G20 ekonomikas, tām abām ir sauszemes robeža ar Eiropas Savienību, līdz ar to situācija ir salīdzināma bet starp Eiropas Savienību un Turciju ir uh, tāda stingra, tā sauktā cietā robeža, un to mēs nevēlētos. Tirzniecības plūsmas ir pārāk lielas, integrācija pārāk cieša. Līdzīgi uh, arī Norvēģijas gadījumā. Šai gadījumā muitas procedūras ir ļoti labi sakārtotas. Ir um, viens uh, vai nu Norvēģijas, vai Zviedrijas, vai Somijas kolēģis, kas pārbauda transporta līdzekli uz robežas, tā vēl ar vienu ir muitas procedūra, un jūs jau zināt, ka apvienotā karalista vairāk kārt šādu iespēju ir izslēgusi, jo, ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas eh, nolēmu par kompetencēm un arī brīvu cilvēku plūsmu. Tālāk Šveices gadījums. Tas ir interesants šeit ir 72. gada brīvās tirzniecības nolīgums, kas ir attiecību pamatā. Un mūsdienās ir vairāk simti nolīgumu, kas regulē attiecības starp Eiropas Savienību un Šveici. Ir ārkārtīgi grūti vest sarunas par tādiem un ir grūti tos īstenot. Tā, daži saka, savukārt citi mūsu biedri norāda, ka tas varētu būt ļoti elastīgs risinājums absolūta šķiršanās. Nu, tas būtu tāds pats kaitējošākais scenārijs, ja tā notiktu pēc uh, 19. gada mārta. Apvienotā karalisti tad būtu diezgan tāda neatkarīga valsts, uz ko vēl ar vienu attiektos starptautisko organizāciju noteikumi, piemēram, ANO, PTO. Bet, nu, lūk, šis ir tas scenārijs, ko mēs nevēlamies. Uh, Mums ir jāceras, ka apvienotā karaliste ir otrs svarīgākais ekonomiskais un tirzniecības partners Eiropas Savienībai. Līdz ar to tas eh, pārāk grautu nozari, kurā strādājam. Tirgus piekļuvi, kā jau teicu, mēs negribam kvotas, mēs gribam, eh, lai tirgus piekļuvi nodrošinātu balstoties uz kvalitatīviem kritērijiem un divpusēju nolīgumu starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Par aptvērumu runājot, esam elastīgi, varētu runāt par ceļu transporta nolīgumu, zinot, kā attiecības ir ārkārtīgi sarežģītas starp ES un apvienoto karalisti. Līdz ar to tas varētu būt arī plašākas jomas nolīgums. Nu, ja mums būtu šāds tirgus piekļuvis scenārijs, tas būtu lieliski, jo mums nebūtu vajadzīgas autorizācijas pirms uh, rāpieties savā kravas auto kabīnē un uh, izvadājiet preces. Nu, protams, pastāv arī potenciāls, ka nevarēsim vienoties. Nu, un tad mums būs vajadzīgi 27 individuāli nolīgumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un apvienoto karalisti. Un tā rezultātā tiktu fragmentēts Eiropas tirgus, un tas būtu lieki. Nobeigumā kādi tad mūsu galvenie vēstījumi? Un nu, faktiski tādi ir pieci. Pirmkārt, mēs gribētu gludi noritošu ceļu transportu arī pēc Brexit gribam pietiekamu pārejas periodu, kuru laikā mēs varētu saglabāt status quo. Tirgus piekļuve bez kvotām, balstoties uz kvalitatīviem kritērijiem. Nu, un tā kā mēs lielā mērā esam MVU nozara, mēs negribētu papildus birokrātiju Brexit rezultātā. Un ja, tikpat svarīgi ir, lai mums būtu stabils juridiskais satvers un tiesiskā paļāvība. Nu, lūk, Ar to arī esmu beidzis savu prezentāciju. Paldies par uzmanību. Paldies par šīm trim prezentācijām. Pirms ķeramies pie debatēm, es gribētu apsveikt mūsu viesus, mūsu kolēģa Klūna kundzes viesus. Lūk, sveicīs visus mūsu vidū, mūsu komitejā, Es īsti nezinu, kur jūs eh, zālē sēžat, eh, šķiet, ka aizmukurē, bet nu jebkurā gadījumā labdien un sveikti mūsu komitejā. Kolēģi, esam uzklausījuši runātājus un tagad varam ķerties pie debatēm. Jāsaka, ka jūs esat. Uh, ieviesuši spiedienu mūsu debatēs. Eh, jūsu teiktais ir ārkārtīgi skaidrs, eh, bet tā pašā laikā jūs norādījāt uz to, ka jautājums ir steidzams. Ir atsaucis arī uz eh, mobilitātes pakotni, pie kā strādājam. Un jūs arī norādījāt uz uh, sakām, iespējami ļoti smagnēju administratīvo procedūru un to, kādas būtu tiešās sekas. Uh, attiecībā uz kravu un preču kustību. Nu, skaidrs ir, ka ir nepieciešams pārējais periods. Šobrīd sarunās mēģinam saprast, kāda tad varētu būt ietekme un kā ņemt vērā jūsu prasības. Un, Mērfī kundze jau norādījusi to, ka vajadzētu panākt to, ka mobilitātes pakotne mazinātu Brexit sekas un padarītu situāciju vieglāku. Mēs, kā transporta komiteja, protams, centīsimies to darīt, jo jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Bet, nu, lūk, sāksim debates. Vipera kungs pirmais, lūdzu. Paldies par šo, šiem ievadvārtiem. Jā, jūs aprakstījāt patiešām uh, milzīgas problēmas un uh, ja mēs tagad 20% komisijas administratīvās uh, kapacitātes veltītas tikai Brexita jautājumiem, tad tas viss ir saistīts ar tiešām uh, lieliem, lielām problēmām. Mēs samazinām Eiropas Savienību, nevis domājam par nākotni. Mejas kundze aicināja vakar pēc iespējas ātrāk noslēgt tirzniecības nolīgumu ar apvienoto karalisti. Un uh, es gribētu pievērsties diviem punktiem. Pirmais šis uh, brīnumvārds digitālā uh, robeža šeit dažādas uh, jaunās modernās tehnoloģijas. Vai nevarētu būt tā, ka šī robeža starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti būtu tāda kā tehnoloģiska iespēja kļūt par prototipu turpmāk tikai robežu aprīkošanai, un to varētu uztvert par kā iespēju šajā gadījumā. Otrkārt, otrs jautājums. Lielā mērā transporta nozarē daudz kas tiek regulēts Eiropas līmenī, tas nevienmēr tiek uztverts pozitīvi, dažkārt tas tiek uztverts kā sloks, vai jūsu uh, nozare nav tāda kā rozīņu izlasīšana, ka, teiksim, izstājoties no Eiropas Savienības, noteiktas, noteiktas normas vairs netiks piemērotas, kā piemēram šie atpūtas laiku regulējums vai, vai par uh, noteikumu par kravām vai jūs tagad no tiem atteiksī, atteiksieties, vai arī turpmākā tirzniecības nolīguma ietvaros jūs joprojām piemērosiet šīs tiesību normas. Un tas varbūt varētu būt rosinājums pēc iespējas uh, ātrāk noslēgt nolīgumu, ka jūs, piemēram, uzņematies šo slogu, bet arī tās liecinātu par sociālo atbildību un jūs turpinātu īstenot šīs normas. Vai arī ir tādas lietas, ko jūs vairs nevēlaties turpināt, kas līdz šim bija pastāvējuši Eiropas Savienībā. Paldies, Pīpērkungs, tagad vārds Ismailam Ertogam. Paldies. Merfijas kundze, jūsu pēdējais teikums atspoguļo šo īsto dilēmu, ka īrijas republika negrib kļūt par tādu kā aizmirsto zemi, un sociāldemokrāta grupa vienmēr atceras, ka jūs esat ļoti proeiropeiska valsts. Un eh, kā Pīperkungs eh, norādīja, ka uh, ne viss ir atkarīgs no mums, ja viss būtu jāizlēm transporta komitejas deputātiem, tad risinājumi nebūtu tik sarežģīti, bet daudz kas ir atkarīgs no sarunu procesa. Mēs varam dot savu ieguldījumu, lai panāktu vienkāršošanu, ko vēlas abu pušu uh, Uh, nozaru uh, pārstāvji, bet, uh, kā tika teikts, nevar būt arī tā, ka no šī kompleksā Brexit pasākuma tagad kaut kādi elementi tiktu izņemti, uh, un uh, vestu sarunas atsevišķi, nevi, neņemot vērā kopīgo sarunu procesu. Tā būtu tāda rozīņu izlasīšana, un uh, 27 valstis to nevēlas. Un mums ir jādomā, ka uh, turpmāko mēnešu un gadu laikā pieņemtie lēmumi ietekmēs arī citas dalību valstis, ne tikai apvienot to karalisti. Uh, Un, protams, mēs nevēlamies nekādu papildus birokrātiju radīt vai papildus muitas procedūras ieviest, jo katras divas minūšu kavēšanās uh, rada 27 km garus sastrēgumus, bet uh, tas eh, tādā gadījumā arī apvienotās karalistes valdībai ir jāpiekāpjas noteiktos jautājumos eh, sarunu procesā. Un šis, eh, šis prasības par pārējais periodu tas varētu uh, būt uh, iespējams, bet uh, nevar uh, to noteikt, pirms ir panākta vienošanās par visu kopumā. Un mums, protams, daudz uh, svarīgāk būtu zināt, ko jūs tiešām nevēlaties, teiksim, uh, papildus kvotas vai papildus birokrātiju, papildus moj, eh, muitas procedūras un ka jūs vēlaties juridisko noteiktību, tas ir pilnīgi skaidrs, bet galvenā problēma nav eh, atrisinām transporta komitejā, bet gan eh, šajā kopīgā saruna procesā. Paldies, tagad vārds Fosters kundzei. Paldies priekšsēdētāji un paldies runātājiem par viņu sniegto informāciju. Gribētu komentēt pāris lietas, jo īpaši jau Mērfijas kundze teikto ne tikai par mobilitātes pakotni, viņai ir taisnība to pieminot, jo tā ir ļoti visaptveroša. Nu, un arī priekšādātāji jau norādīja, ka, protams, mēs to ņemsim vērā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es tāpat Gribu minēt citas jomas, kur ir iespējami izaicinājumi atrodami, tīpaši nākot no īrijas, kas ir sala. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz autovadītāju darba laiku un darba stundām, skaidrs ir, ka turpmāk darboties viegli nebūs. Ja kravas tiek pārvadātas pa jūru, nu tad tā ir atšķirīga situācija nekā sauzemes pārvadājumos. Par hukama kunga komentāriem runājot. Es domāju, ka jūs esat mums eh, snieguši ļoti labus skaitļus, informāciju par izmaksām. Jūs runājat par eh, autovadītāju kvalifikāciju un eh, par to, kādas ir šā brīža vienošanās. Es nedomāju, ka tas mainīsies. Vismaz no Britu valdības nav bijušas kaut kādas norādes par šo lietu. Uh, nav bijis arī nekādu norāžu par to, ka tiktu mainīti sociālie nosacījumi vai saistītie tiesību akti. Runājot par autovadītāju kvalifikāciju un citām savstarpējām procedūrām, es nedomāju, ka tur būs kaut kādas izmaiņas. Neviens jau uz to arī īsti neaicina. Es domāju, ka šīs struktūras paliks nemainītas. Mums ir ļoti labi standarti apvienotajā karalistē. Un es kā politiķi noteikti negribētu, ka tie tiktu mazināti. Un es neesmu nekāds norādes no valdības šai ziņā jutusi. Nu, un ir skaidrs, ka darbojoties apvienotajā karalistē, jūs, eh, Hatam kungs, esat saskāries ar visiem transporta nozares pārstāvjiem. Trešo runātāju Kērna kungas varētu atbalstīt tajā, ka tik tiešām ir jāmeklē risinājumi. Mēs zinām, kādi ir izaicinājumi, mēs skatāmies, kādas ir izmaksas attiecībā uz nodarbinātību, tirzniecību un visu pārējo. Jo Nu, lūk, es negribētu radīt nekādas eh, stingras robežas, un eh, tāda jau arī nav īsti apvienotās karalists nostāja, kā jūs zināt. Runa ir par politisko gribu, par mums visiem, mums ir kopā jādarbojas. Nav jau tā, ka viena valsts vēlas kaut kādus īpašus nosacījumus. Abām pusēm, 27 dalībvalstīm un apvienotajā karalistē, ir jādarbojas, lai rastu taisnīgu risinājumu un lai mēs varētu turpināt tirzniecību bez aizķeršanās, cik vien iespējams. Es domāju, ka šāds rezultāts ir iespējams. Nu, un nozarēm, arotbiedrībām un uzņēmēju pārstāvjiem arī būs jānāk klājā ar risinājumiem. Tāpēc tik tiešām vajadzētu turpināt lobēt. Es domāju, ka jūs arī tiekat uzklausīts un sacirdēts. Vismaz tāda ir manā rīcībā esošā informācija. Es cieši ar kolēģiem sadarbojos ar Vēstminsteras pārstāvjiem un arī Eiropas Savienības pārstāvjiem. Es domāju, ka šis ir ļoti labs brīdis šādām diskusijām, un man ir liels prieks, kā īrijas pārstāvēji, ka jūs esat ieradušies, jo tas arī parāda pārējā 27 dalībvalstu kolēģiem, cik svarīgi ir turpināt tirzniecību, preču brīvu plūsmu, darba vietu radīšanu. Es domāju, ka ir iespējams pozitīvs iznākums, un tiešām liels paldies par jūsu komentāriem. Paldies! Teličkas kungam vārds lūdzu. Paldies un labrīt visiem. Tiešām paldies par ļoti izglītojošo prezentāciju. Es varētu daļai atkārtot to, kas jau ir teikts. Cik tālu runa ir par ietekmi uz biznesu. Šai komitejai ir skaidrs, kādas būs sekas. Par to, protams, domāsim. Nu, te drīzāk vajadzētu uzaicināt uh, apvienotās karalists ministrus un uh, viņu pretiniekus Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tie ir tie īstie adresāti. Nu, un, diemžēl, viņi nevienmēr šādu informāciju saņem. Par īriju runājot, uh, pilnībā atbalstu teikto. Gribu sākt ar komentāru, ko izteicāt par mobilitātes pakotni. Neesmu pārliecināts, ka piekrītu priekšādātājs viedoklim, ka mēs te varam kaut ko um, aizkavēt vai atlikt. Ir ārkārtīgi daudz, kas likts uz spēles, tie ļoti sensitīvi jautājumi. Pakotnē ir vairāki individuāli dalībvalstu pasākumi, tā kā es nezinu, vai tas būs iespējams. Par laika grafiku runājot, gluži pretēji, es domāju, ka mūsu interesēs ir iespējami ātrāk noslēgt mobilitātes pakotni, lai mums būtu tiesiskā paļāvība, saskaņotība un lai mums būtu Eiropas Savienības pamats, nevis individuāli dalībvalstu satvari. Jautājums ir par to, kāda ir pakotnes elementi, kas ir paši būtiskākie, kas visvairāk ietekmē situāciju. Mēs varētu skatīties, kā to risināt, vai nu kaut kādi grozījumi, izmaiņas, pārējais periods. Uh, kaut kādi atvieglojumi. Lūk, individuāli elementi, kas eh, jūsuprāt būtu nu, tās divas, trīs prioritātes no mobilitātes pakotnes. Par sakām un lietu kārtību runājot, eh, nu, man viss ir skaidrs. Mums būs jābūt pārējais periodam. Tas ir skaidrs. Lai kas arī nenotiktu līdz faktiskajam Brexit, nu, citādi nevar, ir jābūt pārējais periodam. Es pat teiktu, ka, ja mēs runājam par trīs gadu pārējais periodu šodien, mēs esam savulaik piedalījies sarunās par pievienošanās līgumu, un es nezinu, vai ar trim gadiem pietiks. Lūk, pat ja mēs sarunas par pārējais periodu sāksim pavisam drīz, tas nebūs vieglas. Kā jau arī eh, Foster teica, lobistu darbs parāda ārkārtīgi būtiskos jautājumus, un esmu pārliecināts, ka visi saprot kopējo uh, procesa laika grafiku, kā rezultātā ir jāpanāk plus-mínus vēlamais iznākums, kas ierobežo nevēlamās sekas. Nu, lūk, un būtu arī labi no jums eh, runātājiem dzirdēt, eh, kāda ir tā atgriezieniskā saite, ko jūs dzirdat eh, komentāros. Es saprotu, ka ir politiski grūti šobrīd teikt, ka, lūk, tomēr būsim daļa no iekšējā tirgus, bet no nu, ar kādām idejām saskaraties, lobējot muitas savienību no abām pusēm. Uh, Ir skaidrs, ka tas lielā mērā ir politisks jautājums. Nu, un vēl pēdējais komentārs par īriju gribu jautājumu uzdot, ja drīkst. Mēs tā saprotam, ka ir politiskas un ekonomiskas problēmas. Politiskā ziņā atvērtā robeža starp Ziemeļīriju un īriju. Gan drošības iemesli lielās piekdienas vienošanās negribu slīgt detaļās, bet, nu, ir skaidrs, ka kādai robežai būs jābūt. Nu, un jūsu skatījumā, Mērfī kundze, vai uh, būtu labāk eh, veidot apvienotās karalists īrijas robežu vai robežu starp Ziemeļīriju un īriju. Šeit runāju par uh, tirzniecību starp apvienoto karalistu un īriju. Paldies. Paldies Tēričkas kungam. Nu, varbūt varu nedaudz koriģēt uh, eh, sevis teikto par mobilitātes pakotni. Nu, nevaram mainīt laiku grafiku, tas vispār nav pārunājams par, tas ir skaidrs, eh, mobilitātes pakotnē darbs ir uzsākts, un mums ir jāievēro laika grafiks. Bet eh, mobilitātes pakotnes kalendārā viss tas, kas ir izskanējis šodien, to mēs varam ņemt vērā un domāt par eh, sakām. Lūk, par to arī mēs domājam, bet, nu, kā laika grafika mainīšana Nē, protams, ka nē. Tenāra kungam vārds. Nu, un varbūt mazliet arī saīsināsim uh, mūsu runas laiku, uh, tā lai mūsu pirmā paneļa um, dalībnieki varētu arī atbildēt. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī paneļa dalībniekiem par ārkārtīgi interesantām lietām, ko esat minējuši. Mums tas ir bijis ārkārtīgi noderīgi uzzināt uh, Kādas ir jūsu prioritātes? Ko es gribētu pavaicāt katram no jums? Kāda plānošana ir notikusi, kā tad ierobežot nevēlamās sekas? Jāapvienotā karalista pamatmuitas savienību 19. gada aprīlī. Vai ir kaut kādi priekšdarbi un iepriekšēji sagatavošanās šim brīdim? jo es zinu, ko jūs gribat, bet, um, nu, kas, jūsuprāt, jums būs nepieciešams, uh, kad pasākumi vai procedūras, jo īpaši jau attiecībā uz īrijas robežas jautājumu, es saredzu visdažādākās problēmas, un nav pietiekami daudz cilvēku nevienā Lamanča pusē, kuri reāli zinātu, kādas būs sekas un kāds būs uh, faktiskais iznākums. Paldies! Paldies! Longrīkungs! Tack så mycket och eh, välkommen hit. Eh. Paldies. Es eh, sveicu jūs mūsu vidū. Es priecājos redzēt mūsu viesu vidū arī kolēģi Merfijas kundzi, kas ir vad, bijusi kravas automašīnas vadītāja, arī es esmu bijis. Uh, kravas auto vadītājs un kā pirmais uh, uh, kravas automašīnas vadītājs 2014. Uh, gadā ievēlēts šai parlamentā. Esmu veicis arī starptautiskos pārvadājumus. Tātad viss tas, par ko mēs diskutējam, tagad ir tīri hipotētiski, jo nav panākts vēl pietiekams progress šajās sarunās apvienotā karalists nav izdarījis pietiekami lielu spiedienu, nav arī īsti skaidrs, ko kurš vēlas. Nu, ir tāds aizvainojums par to, ka apvienotā karaliste ir uh, centusies, uh, ir nolēmusi izstāties, un tad tagad mums būtu jācenšas panākt tādu saprātīga nostāja, panākt uh, tādu risinājumu, kas arī darbotos. Tad, kad es uzsāku savu profesionālo karjeru, pastāvēja muita uz robežām, un, protams, viss bija atkarīgs no tā, cik efektīvi šīs muitas iestādes darbojās. Bija valsts, kur pusotru dienu bija jāgaida pie robežas, citur pa 30 minūtēm uh, tika uh, šķērsot robeža un, protams, būtu e, jācer, ka apvienotā karalista un Eiropas Savienība spēs vienoties par e, saprātīgu risinājumu, uh, un uh, jācer, ka veselais saprāts uzvarēs un uh, būs tāds uh, risinājums, kas nodar, nodrošinās arī transporta nozares darbību, jo starptautiskie pārvadājumi ir svarīga ekonomikas nozare. Nu, nezinām, vai šie tranzīta posmi būs pareizais risinājums tranzīta maršruti. Nu, tagad nav nekādas skaidrības, ir uh, daudz spekulāciju, bet esmu pārliecināts, ka gal galā nonāksim pie saprātīga risinājuma. Paldies, Lungrēn kungs, jautājums, vai pastāv plāns B? Tas ir tāds īstais jautājums, ko jūs uh, pāredzat, kādas ir jūsu prognozes, jūs minat ļoti tādus uh, uh ietekmīgus skaitļus par to, kā tas viss varētu ietekmēt tirgu, ja tiktu atjaunot muitas kontrole un Lundgrēna kunga teikto, ņemot vērā, vai jums arī ir kāda ceļa kārte plāni gadījumam, ja vienošanās netiek panākta, ko tad darīsim? Markus Pīpers, jūs Pieminējāt digitālo robežu. Kā to izveidot? Kā to radīt? Ertu kungs atgādināja to, ka nu, īrijas republikas intereses mēs nedrīkstam upurēt. Tāpat tika pieminēts uh, mobilitātes pakotne un pārējais periods, bet ne jau mēs par to lemsim. Ir uh, nepieciešama tikšanās, dialogs ar apvienotās karalistes valdību, lai vienotos par pārējais periodu. Un svarīgs jautājums ir arī uh, jūsu uh, darbinieku situāciju, sociālie aspekti jau uz jums vairs neattieksies Eiropas Savienības tiesību normas. Katram ir tagad divas minūtes, lai censtos atbildēt uz jautājumiem. Sākam ar Merfijas kundzi. Paldies! Paldies par izrādīto interesi un jautājumiem! Saistībā ar laika grafiku mobilitātes pakotnē es a, eh, saprotu, Bet no praktiskā viedokļa es domāju, ka. Mm, vi, nu, lai gan tiek teikts, ka neko mēs aizkavēt nevaram, taisnība ir tāda, ka varam. Jo mēs saskaramies ar milzīgu autovadītāju trūkumu. Regula kuras ietveros šobrīd darbojamies, ar to nepietiek. Tiek daudz runāts par sociālo dempingu un to, vai autovadītāji var pavadīt laiku savā automašīnā, savā pārtraukumā. Nu, ir jāsaprot, ka viņi jau nav pieķēdēti automašīnas stūrai. Viņi ar savu laiku var darīt, ko viņi vēlas. Viņi uh, var gulēt, kur vēlas. Es pagājušajā naktī gulēju viesnīcā par 300 eiro. Lūk, bet tā arī neaizmigu. Gulēju, skatījos griestos un gaidīju iespēju jūs uzrunāt. Es biju tādā jocīgā istabā, jocīgā gultā, spilvens nebija labs un es nevarēju gulēt. Uh, Nu, tāpēc jautājums ir, vai tik tiešām vajadzētu ļaut autovadītājiem eh, vadīt automašīnu pēc divu dienu negulēšanas jocīgā gultā. Tie ir tie praktiskie aspekti. Nu, un kurš tad maksās par viesnīcu? Vai eh, autovadītāja alga cietīs, eh, ja šāda viesnīca būs? Lūk, šie visi ir priešlikumi no mobilitātes pakotnes, bet, nu, tas nav praktisks risinājums. Un neviens nekad nepaprasa par šiem autovadītājiem, kas tad būtu tas praktiskākais risinājums piedāvātie risinājumi nestrādā. Pašreizējā tahogrāfu regula ir tāda, kas ir ļoti nelabvēlīga attālām valstīm un salu valstīm, kā īrija. Mums būs vajadzīga papildus diena, lai tiktu līdz kontinentālajai Eiropai Brexit rezultātā. Nu, un tas īrijai nepalīdz, un tas nepalīdz arī man kā kravu pārvadātājiem. Nu, produkts zaudē vērtību, un klienti to vairs negribēs. Nav nekāda pieauguma tirzniecībā, un tas viss mūs tikai iegrūdīs atpakaļ recesijā. Ja kāds man prasa, kāds tad ir mans plāns, eh, nu tad laikam jāatsakās no manas uzņēmē darbības un jākļūst par deputātu. Un tas ir labākais plāns. Jo, nu, es īsti nezinu, kādu plānošanu, kā Tēlor kungs ierosina, man būtu jāizteno kā kravu pārvadātājiem. Es taču nezinu, kādas būs muitas procedūras. Runas vēl ar vienu notiek. Vienīgais, ko es zinu, ir tas, kā mobilitātes pakotne tikai pievienojas Brexita pārāk daudz izmaiņu vienlaicīgi, un īrija būs valsts, kas visvairāk cietīs. Ziemeļa austrum īrijas pārvadātājiem būs jāšķēršo četras robežas, pirms viņš nokļūs kontinentālajā Eiropā. Tas nav salīdzināms ne ar Norvēģiju, ne ar Turciju, ne ar Šveici. Viņš čērso vienu robežu. Mums tas būs jādara četreiz. Uh, Nu, un, kā jau Lundgren kungs zinās, četreiz čāršot robežu kravas auto vadītājiem ir ārkārtīgi sarežģīti. Un nereti viņam nav nepieciešamās apmācības, un arī muitā neviens nav līdz kalam sagatavots. Īrijā neviens nav gatavs īstenot muitas pienākumus. Visus tos gadus, kopš šie robeža vairs nav, uh, arī tahogrāfa regula tiktu sāka gatavot jau 2006. gadā, kad robežu nebija, bet tagad jūs gribat, lai mēs darbojamies uh, ar tādiem pašiem un pat vēl vairāk noteikumiem situācijā, kad robežas būs. Lūk, tas ietekmē īriju, tas neietekmē Franciju vai Vāciju tāpat kā īriju. Mums ir jāpamat sala, lai nonāktu kontinentālajā Eiropā un. Uh, jāceļo nereti pat no saules uz sauli. Lūk, mēs būsim ļoti nelabvēlīgā situācijā un nu, nedomājiet ne brīdi, ka kā vēlēt pārstāvji jūs nevarat aizkavēt mobilitātes pakotni. Ir aspekti, kurus ir iespējams aizkavēt. Paldies! Paldies! Mēs dzirdām tādu lielu pārliecību un deksmi jūsu teiktajā. Vārds. Uh, I think I'd like to start. Hokam kungam. Jā, eh, es domāju, ka vispirms ir eh, jāsāk ar tādu svarīgu komentāru. Tuvāko nedēļu laikā lēmumu pieņemšanas eh, process novirzīsies no politiskās jomas uz praktisko jomu. Uh, jo tiek slēgti līgumi, kas ietekmēs uh, kravu transportu. Um, 19. gada uh, otrajā pusē un mums uh, jautā, kādi, kādi rezultāti, kādi sekas būs noteiktiem Brexit scenārijiem, un mums būs jā jāpieņem lēmumi pašiem, būs jāizstrādā prognozes, un tas nozīmē, ka komerciālā kontekstā lēmumi tiks pieņemti, jo uzņēmumi tur vēlēsies turpināt tirzniecību, piegādāt preces klientiem, un tādi eh, ir jāveic eh, plānošana neparedzētiem gadījumiem, kā to jautāja Taylor kungs ir, protams, nepieciešama skaidrība uzņēmiem, bet uzņēmumi rēķināsies ar sliktāko situāciju un sāks plānot tā saucamajam stingram Brexitam, ja Brexitam, ja vienošanās netiek panākta. Tas nenozīmē, ka mēs esam padavušies, bet uzņēmumiem jāpieņem lēmumu, lai Eiropas ekonomika turpinātu darboties, ir jāveic investīcijas. Uh, ir nepieciešams uh, paredzēt, kāda būs darbinieku situācija arī sliktākajā situācijā. Protams, uh, tā varbūt būs naudas izšķērdēšana un, un, un gandrīz traģiska situācija, bet tas būs nepieciešams, uh, jo ir jāņem vērā visi iespējamie riska faktori. Un es aicinātu deputātus pagaidīt, kāds būs 14. un 15. decembra Eiropadomes lēmums un cerēt, ka varēsim pāriet pie nopietnām sarunām par nākošo tirzniecības nolīgumu, kur būs jāiekļauj visas uh, detaļas. Un runājot par autovadītāju kvalifikāciju, es nedomāju, ka mums, mēs gribam kaut ko mainīt, bet mums ir svarīgi šie punkti par kvalifikācijas atzīšanu, un to nedrīkst aizmirst arī steidzoties noslēgt tirsniecības nolīgumu, jo ir jāparēdz, ka var pārvietoties ne tikai preces, bet arī kravas automašīnas, un to vadītāji var šķērsot robežas Mēs nedrīkstam pieļaut, ka robežu kontrolē tiek ieviestas tādas metodas, kā tas bija 92. gadā. Tas nozīmē, ka ne tikai muitas uh, iestādēm, bet arī citām iestādēm ir uh, jāņem vērā šī situācija, ir jāvienkāršo muitas procedūras un jā nodrošina tādas procedūras, kas rada vismazākos šķēršļus preču kustībai. Un tāpat 27 uh, eh, dalību valstis tirgojas ar uh, citām pasaules valstīm saskaņā ar PTO noteikumiem. Mēs zinām, kādas ir šīs uh, muitas procedūras, tas ir iespējams. Bet šeit visu izlēma ne tikai uzņēmēji, nepieciešama arī politiskā griba um. Kungam vārds, paldies par izteiktajiem komentāriem un uzdotiem jautājumiem. Centīšos nerunāt pārāk gari. Jau mani kolēģi daudz ko ir pateikuši, vēlos tad koncentrēties uz trim galveniem aspektiem. Pirmais Teilor kungu uzdotais jautājums par kas, kāda vienošanās būtu nepieciešama pēc Brexit perioda attiecībā uz muitu. Nozarei ļoti svarīgi ir, ja tiek veikta mu muitošana kravas automašīnai, tad tas notiek uh, jau pirms robežas, nevis uz robežas. Mēs dzirdējām arī Džēns kungu minētos skaitļus šorīt, jo, ja mēs domātu par šādu organizāciju, ja viss tiktu atmojtots uz robežām, tad uh, šīs uh, automašīnu rindas būtu pārāk garas un tas kavētu kravu plūsmu. Nākamais punkts, par ko runāja Pīperkungs, par digitālo robežu. Jā, tas ir ļoti būtiski. Mēs arī atzīstam, ka tehnoloģija attīstās un mēs to ņemam vērā arī veiko, veicot riska novērtējumu par to, kas uh, ir iespējams. Un mēs uh, pildām uh, eh, uzņemtās saistības šajā jomā, arī attiecībā uz drošību. Kā es teicu, tehnoloģija attīstās strauji, un tas rāda izaicinājums likumdevējiem, jo daudzos gadījumos tehnoloģiskā attīstība ir straujāk nekā likumdošanas pieņemšanas process. Un ir uh, svarīgi pieņemt uh, tiesību aktus īstajā brīdī, lai uh, spētu sekot uh, tehnoloģijas attīstībai. Un, ja tehnoloģija ir uh, pieejama, ja cena nav pārāk augsta, tad mums arī nav nekādu iebildumu nopirkt attiecīgās ierīces. Bet gal galā lēmumu jau pieņem nevis kravas pārvadātāju nozare par. Uh, mēs arī nelēmām par atdalīšanos no Eiropas Savienības. Un trešais par uh, lēmumiem, kas tiks pieņemti decembrī. Eh, kravu pārvadājumiem ir jābūt eh, vienam no svarīgākiem jautājumiem darba kārtībā. Protams, var pa eh, panākt dažādus specifiskus vienošanās par dažādām precēm nozarēm, bet ja šīs preces nevarēs saulēcīgi piegādāt klientam, tad nu, nebūs liels jēgas visiem šiem nolīgumiem. Paldies, saka priekšsēdētājiem. Pateicos par uh, pirmo atbilžu kārtu, un tagad pāriesim pie otrās jautājuma kārtas. Katram kolēģim būs viena minūte un vārds Makgineses kundzei, kur ir Eiropas parlamenta priekšstādātāja pirmā vietniece. Man prieks, ka jūs piedalāties mūsu komitejas sanāksmē. Lūdzu, vārds jums. Paldies par uh, lepnajiem vārdiem, par to, ka tiek Uh, rīkot šī uzklausīšana. Es būtībā neuzdošu jautājumu, jo ir tik daudz jautājumu, ko varētu uzdot. Es nācu, lai paustu atbalstu šai nozarei. Un uh, šī uzstāšanās būtībā ir uh, emocionāla, jo apvienot, jo īrijā valda tiešām liels satraukums par un neskaidrība par iespējamo piekļuvi tirgumu, jo nekas vēl nav pagaidām izlēmts. Es gribētu jautāt, uh, kurā brīdī uzņēmumiem šī neskaidrība uh, kļūst nepanesama, jo ir jau jāpieņem lēmumi par turpmāko darbību. Es nezinu, vai ir uh, kāds B plāns iespējams, ja mēs pat nezinām par turpmākās partnerības izējas punktu. Un uh, starp Ziemeļīriju un Īriju ir tiešām tāda nedrošība, neskaidrība. Mums ir jātirgojas, mums tas ir nepieciešams. Un mēs vēlamies, lai šī partnerība saglabātos un netiktu būtiski mainīta. Paldies, Magines skundzei. Tagad vārds Maisners skundzei. Runāšu angļu valodā. Paldies. Nu, Mērīda, nu pat teica, ka mazai valstī ir nepieciešams tirgoties. Tā ir taisnība, esmu tikusies ar īrijas transporta ministrijas pārstāvjiem, un man ir tāds vienkāršs jautājums. Pirmkārt, vai ir aprēķināts, cik papildus jums uh, izmaksās Brexits uh, krāvas pārvadājuma nozarei? Un vai ir kādas sarunas uzsāktas starp īrijas transporta ministriju un pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, jo jūs nedrīkstat ciest jūs, eh, šajā situācijā, jo jūs arī turpmāk esat dalību valsts. Tagad vārds Andersons kundzei. Paldies. Tika runāts par standārtu nozīmi un par to, ka viss ir jā jāatrisina juridiskā jomā. Es uh, nepiekrītu Fosters kundzes apgalvojumam, ka apvienotā karalista ir gatava īstenot visus spēkā sošo standartus. Nē, augsti stāvoši konservatīvo politiķi ir teikuši pretējo. Dankans Smits, kurš ir bijušais valsts sekretārs, paziņoja pēc Brexit pabeigšanas 2019. gadā, mēs esam gatavi pārvērtēt to, kā regulējums, apvienot, es regulējums ietekmē eh, apvienotās karalistas pilsoņu ikdienas dzīvi. Jautājums vai risinājums varētu būt tāda vienošanās, kā ar Šveici, kur pielikumā ir viss drošības eh, noteikumi un sociālās tiesības eh, iekļautas, un um, Mišels Barņē arī ir izteicies par šo jautājumu. Tātad kvalifikācija, licences, darba stundas, nevis tādēļ, lai uh, radītu kaut kādu papildus slogu, bet lai būtu vienādi spēles noteikumi. Juridiski tas viss ir jānoregulē vai no nu tirzniecības nolīgumā, divpusējā nolīgumā vai Norvēģijas tipa nolīgumā. Paldies! Andersons kungs tagad vārds Vandālen kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, tiešām paužu dziļu nožēlu par Brexitu un ceru, ka tas neizies cauri, bet ja nu tomēr tas izietu cauri, tad um, nevajadzētu būt uh, stingram Brexitam, jo ir runa ne tikai par ceļa transportu, bet uh, cietīs arī aviācija, zvejniecība un daudz citas nozares. Man ir jautājums Smērfī kundzei un Kernkungam. Pirmkārt, vai uzņēmumi domās par eh, darbības pārcelšanu uz citu vietu, teiksim, īrijas uh, kravu pārvadātāji varētu uh, izveidot uh, pārstāvniecības uz kontinenta. Tālāk. Paldies. Tagad vārds Lukašenskas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Brexits radīs izdevumus ne tikai transporta uzņēmumiem be, uh, Eiropas Savienībā, bet arī uh, apvienotās karalistes uzņēmumiem, kas uh, gribēs uh, um, turpināt uh, darboties Eiropas Savienības uh, tirgu. Šis apgrozījums ir lielāks mums nekā ar Kanādu tirzniecības jomā, tātad šeit runa par milzīgām summām. Uh, Nākamais jautājums. Kādi, kādas izmaksas radīsies transporta uzņēmumu patērētājiem šīs attīstības jautājumā? Otrakārt, šobrīd parlaments apspriež mobilitātes paketu un apvienotā karališķi šeit ļoti aktīvi darbojas vai tiek domāts par jauniem noteikumiem kabotāžas jomā, kvalifikācijas atzīšanas jomā, sociālajā jomā, vai šie noteikumi būs spēkā apvienotā karalistē arī pēc Brexita, vai tā tam vajadzētu būt. Paldies, Rikikungam vārds man. Uh, tāds jautājums. Es gribu teikt, ka Brexits nav dabas katastrofa, bet gan politiskā procesa rezultāts apvienotā karalistē. Otrs komentārs - ekonomiskā ietekme ir ļoti asimetriska apvienotās karalistes pusē un uh, Eiropas Savienībā, un tādēļ arī abas, abu pušu attieksme tomēr ir atšķirīga, un treškārt transporta jomā eh, politika tiek īstenot saskaņā ar politiskiem lēmumiem. Un man ir viens pats jautājums, vai mūsu trīs viesi uh, saskata arī kādas priekšrocības un iespējas Brexitā. Paldies. Vandekāmpu kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Mēs pārstāvam minoritāti, kas joprojām noliedz Brexitu un cer, ka, ceram, ka tas nenotiks. Varbūt man tomēr vēl ir kāda cerība saglabājusies. Jautājums Hokankungam. Es Vai jūs joprojām lobējat pret Brexitu, vēršoties pie Britu valdības, vai jūs iestājaties par garu pārējais periodu, kas varētu mazināt daļēji politisko kaitējumu? Ja mēs visām pieejam ar veselo saprātu kā racionāli cilvēki, nu es piekrītu Magines skundzei, ka mums jādara viss iespējamais, lai palīdzētu īrijai, bet uh, mobilitātes pakotnes atlikšana Brexita dēļ būtu slikta doma, jo tā mēs ciestu divkārt. Paldies tagad vārds Krāmerkungam. Jā, paldies. Man divi jautājumi. mums ir Eiropas Savienībai attiecības ar trešām valstīm, Norvēģiju, Šveici, vai jūs atbalstat šādu noregulējumu, bet uh, tas arī nebūs pilnībā īstenojams, jo apvienotā karalista vēlas tais, taupīt naudu, bet ir šāds iespējams risinājums, kas maksā naudu, kam ir uh, priekšrocības. Un uh, tad ap apvienotā karalista, kas izstāsies no Eiropas Savienības, tad tiks uzskatīta kā par trešo valstu kā Šveice vai Norvēģija. Un otrs jautājums par Lamanša tuneli, kā tas turpinās darboties, ko jūs uh, saskatāt šai jomā. Paldies, Krāmerkungs. Jūs uh, dzirdējāt, ka ir daudz jautājumus, ko jums būs jāatbild tik īsā laikā, Un es arī eh, gribētu atkārtot Magines kundzes eh, teikto. Viņa runāja par nedrošību, neskaidrību, kāds ir šis maksimālais nedrošības līmenis, lai eh, jūs sāktu darboties jūsu nozarē, jo šī neskaidrība tiešām pastāv. Uh, Tālāk bija jautājumi par to, cik tas viss mums izmaksās, cik mums izmaksās Brexits gan uh, patērētājiem, gan kravu transportētājiem. Un es gribu nedaudz arī provocējošu jautājumu uzdot, kā Rikē kungs jautāja, kādas priekšrocības varētu būt Brexitam. Un kā Vande Kampa kungs teica, nu, vai jūs savā nozarē konstatējat arī tādu pret-Brexita lobiju, kas darbojas. Jautājumi ļoti būtiski, un tagad vārds Mērfijas kundzei divas minūtes lūdzu. Zinu, ka laika nav daudz jāpaldies vēlreiz visiem. Vēlējos uh, pateikties. Uh, arī Dēmā Ginesai, kura ir tiešām liela mūsu asociācijas atbalstītāja. Un ir svarīgi, lai mēs, mums būtu saruna partneri, lai mums būtu iespējas. Es gribētu teikt, ka Brexits īrijas kravu pārvadātājiem un uzņēmiem ir. Uh, ļoti bīstams. Tas nozīmē, ka seš, sešas grāfistes uh, var strādāt pārējā īrijas daļā ar 20% uh, zaudējumiem. Tas mūs vienkārši nožņauds. Tas nozīmē 20% no šīs krautransportētāja nozara strādā ar 2-3% peļņu. Uh, un tādēļ jūs saprotat, ka visa šī nozare un kreditori ir ļoti satraukti par eh, nākotni. Tālāk, vai notiek konsultācijas ar transporta eh, departamentiem? Jā, mums ir arī eh, no muitas konsultatīvā komiteja. Mēs sagatavojām jau 2017. gada sākumā Brexit dokumentu aprēķinot uh, Uh, izmaksas, ka 4 stundu kavēšanās ir 200 miljoni. Nu, ja būtu šādas, uh, šādas izmaksas, tad man būtu jāpārtrauc darbība. Mums ir neliels uzņēmums, 3-4 uh, uzņēmumi, ja pietrūkst divu vadītāju. Tātad šeit izmaksas ir pusmiljons eh, eiro un simts eh, tūkstoši nodokļos jāmaksā. Nu, būtībā katra valsts saskars ar tādu pašu spiedienu, bet mums vēl ir papildus negatīvā ietekme, proti eh, sterliņu mārciņas zemais kurs. Mēs nedomāju, ka standarti pazemināsies, ir tīpaši ceļu satiksmes drošības jomā, tā tas nenotiks. Tālāk tika jautāts, vai mēs pārcelsim savu darbību citur. Nē, mazs uzņēmums mēs esam, mēs nevaram atļauties visu šīs administratīvās izmaksas saistībā ar nosūtītām to darbinieku direktīvu. Mēs nevaram samaksāt uh, Uh, tūkojumu piecās valodās. Mēs jau tā maksājam otru augstāko minimālo algu Eiropā, un uh, mēs sazināmies ar uh, darbiniekiem dzimtā valodā. Neviens man nesēd šos tūkošanas izdevumus, un kā mēs varētu pēc tam vēl citās valstīs apmaksāt tūku izmaksas, tas nebūtu iespējams. Tālāk par administratīvo slogu, likumdošanas slogu, tas ir tiešām liels, un mēs visi sev uzdodam jautājumu par uh, Brexitu, kādēļ tas viss notika, un vai tiešām būs nepieciešams, lai vēl viena uh, sala izstātos no šīm 27 valstu uh, no 27 valstu Eiropas, jo šis uh, likumdošanas un administratīvais sloks tiešām ir ļoti liels īrijai. Paldies. Hokam kungs, jā, es gribēju atbalstīt uh, Merfijas kundzes noteikto. Netiek prasīts uh, no departamentu puses pārskatīt uh, noteikums transporta nozarē. Mēs visi atzīstam, ka ir nepieciešams drošs, efektīvs, ilgspējīgs transports, un mēs, protams, paudām viedokli par uh, direktīvām, ka tās tika pieņemts par regulām bet pēc tam mēs ievērojam noteiktos standartus un tos pildām. Ir arī svarīgi domāt par, šīs, eh, par to, lai situācija eh, turpinātos arī pēc Brexit, lai šī savstarpējā atzīšana turpinātos. par izmaksām. Tas viss, protams, ir atkarīgs no tā, cik stingrs ir Brexits, kā tiek kontrolēta robeža. Mēs aprēķinām apmēram viena mārciņa minūtē maksā uh, sastrēgums. Milzīgas naudas summas tiek izšķērdētas neefektīvas darbības dēļ. Jautājums, vai mēs lobējam par to, lai apturētu Brexitu. Jums ir jāsaprot, ka uzņēmēju kopiena un kravas pārvadājuma asociācija uh, atzīst, kā to norādīja kolēģi, ka tas bija Britu vēlētāju lēmums un tā nebija varbūt uzņēmēja nostāja, bet mēs nepārtraukti atgādinām, kādas būs sekas Brexitam, it īpaši stingram Brexitam uh, mūsu nozarē un kā tas viss ietekmēs uh, piegāžu ķēdi eh, Eiropā, tātad tas skar ne tikai apvienoto karalistu, bet visu Eiropu tālāk par iespējām. Nu, jā, tiešām ir iespējas. Es nezinu, vai mūsu uh, mūsu nozars pārstāvi būtu uh, varējuši uzrunāt jūsu komiteju, pastāstot, cik uh, šī piegāžu ķēde uh, lieliski uh, darbojas, ka tā ir jāsaglabā un ka jums ir jādomā par ilgtspējīgu un drošu pārtiks, uh, es atvainojos, piegāžu ķēdi un par tās pastāvēšanu nākotnē. Tagad vārds Kārnu kungam. Paldies! par Rikēkunga jautājumu par to, vai Brexitam ir kāda prie, kādas priekšrocības. Mūsu biedri ir uh, nobažījušies, joprojām pastāv neskaidrība, un it īpaši satrauc tas, ka sarunas notik tik lēni, noriet tik lēni. Tas tiešām ir pamats satraukumam, bet mēs nesaskatām mūsu nozarei nekādas priekšrocības Brexit procesā. Lukašēvskas kundze jautāja par kabotāžu, vai šie noteikumi būs spēkā arī pēc Brexita pašreizējā formā. Šie noteikumi neatiec uz trešām valstīm. Tad par visu būs jāpanāk vienošanās uh, ar individuāliem partneriem, kur būs atrunātas uh, tiesības un pienākumi un arī atļaujas. Vai uzņēmumi pārcel savu darbību citu vietu? Nu, krāvas pārvadātāji nav īpaši atšķirīgi no citiem uzņēmiem. Ja jūs esat dziļi iesakņojušies uh, vietējā kopienā, ja tas ir ģimenes uzņēmums, tad ir grūti pārcelt darbību citur vai veidot filiālis. Lieliem uzņēmumiem tas daudz vieglāk izdarāms. Un es nedomāju, ka ir daudz tādu uzņēmumu, kas veidos filiālis citviet pēc Brexita. Mēs neaicinām rīkot otru uh, referendumu, mēs uh, atzīstam uh, šo Brexit lēmumu, apzināmies, kāda varētu būt negatīvā ietekme, mēs cenšamies visu panākt, lai viss tiktu atbilstoši noregulēts. Paldies, un Merfī kundze vēlas teikt noslēgumu vārdus. Es gribu teikt, ka Eh, vienīgās priekšrocības ir tas, ka atkal tiks ieviesta bezmoitas tirzniecība. Eh, noslēdzam mūsu uzklausīšanas pirmo daļu. Aicinu ar aplausiem sveikt visu dalībniekus un eh, atzīstam, ka jūs tiešām ļoti labi uzstājāties. Mēs uh, uzklausījām, ka šis Brexit scenārijs tiek zīmēts ar uh, lielām bažām un neskaidrību, bet ir lietas, kas ir skaidras, tātad uh, muitas tarifi pa, paildzināsies, robežķērsošanas laiks, tiks veiks papildu kontroles. Uh, Uh, mēs to visu ņemsim vērā, mēs arī uzmanīgi sekojam uh, sarunu procesām, bet šobrīd mēs joprojām neko nevaram darīt. Mēs tāpat kā jūs konstatējam, ka šīs uh, sarunas neiet uz priekšu pārāk strauji, bet nu, tā, tas ir sarunu pirmais posms. Uh, liels paldies jums! Mūsu durvis vienmēr ir atvērts, jums vienmēr būs iespēja uh, paust savu viedoklī mūsu komitejām. Paldies, un tagad otrais ekspertu panelis. Aicinu jūs nākt šeit pie prezidija galda un pārējām pie mm, nākamā darba kārtības punkta šai uzklausīšanā. Protams, tas ir dzelzceļa transports. Take a seat, dear.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 Allez. Okay. <laughs> Allez, nous continuons. Mēs turpinām izvērtēt uh, Brexita ietekmi uz uh, dzelzceļa transporta nozari. Un man ir tas prieks sveikt jau pazīstams personības Žaks Gunno, uh, pārstāv eiro tuneli, Libors Lokmans, Eiropas uh, dzelzceļa sadarbības tīkla izpildirektors un Laura Rait pārstāva uh, kravas pārvadājumu nozari. Tāpat kā pirmajā uzklausīšanas daļā, tagad jūsu rīcībā katram ir septiņas minūtes, lai jūs pastāstītu, kā jūs uh, vērtējat iespējamo Brexit ietekmi uz jūsu nozari un kā jūs uh, vēlētos, lai uh, transporta komiteja vai Eiropas Savienība kopumā rīkotos, lai nodrošinātu to, ka ietekme ir ne tikai negatīva, bet uh, arī domāt par citiem aspektiem. Lūdzu, vispirms. Skundzē vārds. Thank you very much. Lielas paldies. Eh, paldies eh, par eh, ielūgumu šodien šeit uzstāties. Mans vārds ir Lora Raita, pārstāv dzelzceļa pakalpojumu grupu. Mūsu mērķis ir apvienot lielākos dzelzceļa pārvadātājus apvienotajā karalistē, sastrādāties, lai sniegt pakalpojums patērētājiem. Un ir skaidrs, ka dzelzceļs ir Lielbritānijas ekonomikas mugurkauls. Un tātad mūsu uh, katru gadu pārvadājam 86 miljonus tonu kravas. Un šī statistika ir līdzīga visās Eiropas Savienības dalībvalstīs attiecībā uz importu un eksportu. Ir skaidrs, ka dzelzceļš ir arī vienīgā Lielbritānijas fiziskā saikne ar kontinentu. Un eh, Tad, tad eh, ir skaidrs, ka no Brexit būs atkarīga eh, Lielbritānijas un Eiropas Savienības tad, tad, turīgums tālā nākotnē. Un, kas attiecās uz apusēju tirgus eh, pieeju, eh, mūsuprāt, eh, ceturtā dzelzceļa pakotnē, pie kā strādā šī komiteja, ir veiksmīgs plāns, kas sniegs ieguvumus gan kravas pasažieriem, gan pasažieriem, pārdotājiem, gan pasažieriem. Un eh, tas viss ir ļoti labi eh, dokumentēts. Eh, mēs arī novērtējam to, kādu ieguldījumu sniedz citu valstu pārdātāji mūsu ekonomikā. Tomēr Liebritānijas uzņēmēji arī palielina savu klātbūtni Eiropā, un mēs vēlamies garantēt, lai šiem uzņēmumiem būtu pieeja tirgiem, lai mēs varētu eksportēt mūsu zināšanas un pieredzi. Un ir skaidrs, eh, ka eh, apusēja tirgus eh, pieeja ir visaugstāko politikas, ko sarunu vedēja rokās, ir skaidrs, ka mēs varam meklēt arī kādus tirgus, kādu, kādus tirgus iespējas citur. Eh, mums eh, Lamanša tunelis ir ārkārtīgi būtiska eh, transporta saikne starp apvienoto karalisti un kontinentu, un raita transporta plūsma ir ārkārtīgi būtiska, arī tad, kad apvienoto karalisti kļūst par trešo valsti. Lai būtu iespējams ceļot pa Lamanša tuneli, tren, vilcieniem ir jāatbilst konkrētiem tehniskajiem standartiem. Un, Tātad vilcienu vadītāju um, licencēm ir jābūt uh, atzī, uh, atzītām, lai viņi varētu darboties arī Francijā un Beļģijā. Un, kas attiecās uz uh, tehniskās atbalstības mainīšanu, tas ir saistīts arī ar tātad, licenšu jautājumu. <laughs> okay. Apologies. Okay. <laughs> I'm giving the translators a hard time. Um, so, as I was saying, there's... Nu, kā jau es eh, to minēju, tad uh, mēs uh, neplānojam. Tātad infrastruktūras uh, pārvaldītājiem mainīt tehnisko atbilstību ir ļoti svarīgi, lai apusējā uh, uh, licenču uh, atzīšana turpinātos. Un mēs arī nezinām uh, tieši, kā izskatīsies Brexits, tomēr. Uh, tādā gadījumā, eh, kad um, licences vairs netiks apusēji atzītas un um, nebūs eh, ārkārtas plāna, um, operācijas varētu kļūt sarežģītāks. Piemēram, bez mm, vadītāju licenču apusējas atzīšanas kravas vilcienu vadītājiem varētu būt nepieciešams vairākas licences. Un, Es domāju, ka sadarbības starp valdībām, valdībām un um, regulātoriem mm, tādā veidā mēs varam atrast kādu risinājumu. Un uh, šobrīd ir iespējams uh, Lielbritānijas uzņēmējiem uh, eksportēt un importēt preces bez izcelsmes um, apstiprinājumiem. Un tam ir ieteikme uz šī brīža infrastruktūru un preču pārvadāšanu. Uh, visa eh, krāva, eh, kas eh, tiek pārvadāta par Lamanča tuneli, sastāda ceturto daļu no tirzniecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Ir jāņem vērā arī tehnoloģiski izaicinājumi, un ir skaidrs, ka tam varētu būt ietekme uz Liebritānijas un Francijas dzelzceļa tīklu, jo vilcieni būs jāpārvā, jāpārbauda, un tam savukārt varētu būt ietekme uz citiem dzelzceļa tīkliem Eiropā attiecībā uz eh, cilvēkiem. Mums ir eh, jāņem vērā eh, tas, ka ir talantīgi Eiropas kolēģi, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Šobrīd aptuveni 40 tūkstoši Eiropas Savienības pilsoņi tiek nodarbināti apvienotās karalistes dzelzceļa sektorā. Un bieži vien starptautiski uzņēmumi darbojas arī apvienotajā karalistē un ir svarīgi eh, noturēt eh, šo iespēju. Eh, mums ir vādītāji no, no visas Eiropas Savienības, no visām Eiropas Savienības valstīm. Un ir skaidrs, ka ir jāatrod izmaksu ziņā efektīvs risinājums šai situācijai. Mēs arī eh, paļaujamies eh, uz to, ka būs eh, zināšanu un prasmju ap, apmaiņa starp mūsu valsti un Eiropas Savienības dalībvalstīm. Piemēram, tad vis, vis Eiropas vienotā dzelzceļa telpa. Tā Un uh, ir svarīgi, uh, lai uh, tiektu izmantoti, uh, izmantotas cilvēku prasmes un zināšanas mūsu projektos, un mums ir jāturpina izmantot mūsu uh, prasmīgais uh, darbspēks, lai viņi varētu mācīties. Ļoti svarīga ir cilvēku pārvietošanās, cilvēku, kuriem ir visdažādākās prasmes ir eh, nepieciešams mācīties eh, no pieredzes ar dažādiem sarežģītiem eh, projektiem. Noslēgumā vēlētos teikt, ka mēs apvienotajā karalistē vēlamies cieši sasrādāties ar mūsu valdību un Briseli, lai veidot plānus, kādā veidā apvienotā karaliste pamatīs Eiropas Savienību. Mēs vēlamies, lai tiktu veicināti ieguvumi tātad pasažieriem un kravas pārvadātājiem. Ceru, ka nerunā pārāk ātri. Un es eh, ceru, eh, ka eh, tulka varēja izsakot man līdzi. Paldies par laiku. Votre intervention nous continuons. Monsieur Brockman. Paldies, turpinam Brockmana kungam vārds. Septiņas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labrīt visiem. Man ir ļoti patīkama loma eh, tad, tad, eh, turpināt eh, pēc ceļa transporta kolēģiem, tāpēc, ka viņi jau pauda vairākas no bažām, kas ir kopīgas ar dzelzceļa transportu un arī pēc tā, ko teica Laura, kas ir jautājumi, kas ir ļoti aktuāli mūsu darba kārtībā. Kā jūs zināt, tad mūsu organizācija pārstāv vairumu no Eiropas uzņēmumiem, kuri izmanto Eiropas Savienības dzelzceļu gan apvienotā karalistē, gan Eiropas Savienībā. Mēs eh, pārstāvjam eh, viņu eh, intereses arī Briselē. Un kādas šeit ir mūsu bāžas? Pirmkārt, Pateicoties jums un pateicoties jūsu pūlēm pēdējo desmitgažu laikā, mums ir bijis nesen izdevies izveidot vienoto regulēto Eiropas Savienības zonu. Un, protams, ka mēs to vēlamies turpināt attīstīt, nevēlamies novirzīties no tās. Un ir skaidrs, ka šī dzelzceļa zona Tas, ka tā uh, virzās austrumu virzienā, tas ir skaidrs, bet ir jāpatur arī tas, kas mums jau šobrīd ir saistībā ar apvienoto karalisti. Un uh, mums uh, tas ir priekšnosacījums tam, kam ir jānotiek nākotnē saistībā ar ietvaru un uzņēmumu juridiskā, uzņēmumu ir nepieciešama juridiskā noteiktība attiecībā uz to, kas notiks pēc Brexita. Es neatkārtošu to, ko teica Lāra. Uh, Eh, bet ir eh, skaidrs, eh, ka daļa no likumdošanas ir piekļuva dzelzceļa tirgumu um, Eiropā. Un mēs vēlamies, lai tas turpinās, tāpēc, ka tas būtu ieguvums mūsu klientiem un arī tātad, kravas pārdātājiem, un to nevajadzētu pārtraukt, runājot par pasažieru pakalpojumiem vai kravas pārvadātājiem. Uh, Mm, vai kādiem komerciālajiem pakalpojumiem, tam visam ir jāturpinās. Tām ir jāturpinās, un mums ir nepieciešama arī labas sadarbības starp regulējušām iestādēm abās eh, pusēs uh, eh, Lamāšu tunelim, uh, kanālam. Un uh, ko vēl varam, varu piebilst tam, ko teica Laura, un Um, sauszemes transporta kolēģi ir nepieciešams, lai uh, cilvēki varētu turpināt brīvi pārvietoties, lai mēs varētu uh, gūt labumu uh, no talantiem. Citādi mēs tik tiešām zaudēsim, citīs arī Eiropas konkurētspēju. Tā ir vēl viena tāda komponente, un tādā veidē vēlētos vēlreiz uzsvērt to, kas tika teikts iepriekš. Un tad nedaudz attiecībā uz tehniskajiem noteikumiem mums tik tiešām vajadzētu spēt īstenot vienoto Eiropas dzelzceļa zonu eh, tehniskā ziņā vajadzētu īstenot eh, starp eh, sadarbspēju, kā arī izmantot jaunus ceļus, uh, Eh, kā arī izmantot eh, Eiropas dzelzceļa aģentūras atbildību. Tajā pašā laikā pastāv eh, risks, kā tiks noteikts barjeras ar apvienoto karalisti, un kā tas visu izjauks, un tas, kas ir jādara, ir, ka mēs izlējām pakotni tehniski, tehniskajā pilārā, un tas pats atspoguļosies arī apvienotajā karalistē. Un līdz ar to tik tiešām tas būs princips par apsēju atzīšanu, kas tiks realizēts, un būs iespēja arī pieņemt, tad vadīt vadītāju eh, licenšu eh, atzīšanu. Un papildus tam nākotnē mums būs arī laba sadarbība eh, starp um, Eiropas Savienību un apvienoto karalistu attiecībā uz uh, uh, to, uh, uh, kā darbos Eiropas Savienības dzelzceļa aģentūra, arī iesaistot ekspertus, kuri ir uh, tie, kuri strādā pie tehniskās regul regulācijas. Tas ir pilnīgi neizbēgami. Citādāk var rasties situācija, ka tas, ko mēs eh, šeit esam veidojuši pēdējos 20 eh, gadus, eh, nu, tas viss var vienkārši sabrukt. Un tāda viena uh, konkrēta lieta, kura ir arī jūsu darba kārtībā uh, pēc uh, tam, kad komisija prezentēja mobilitātes pakotni un arī otro daļu saistībā ar e, transporta direktīvu mums vajadzētu sakot eh, tam, e, kādi būs nākotnes pasākumi e, saistībā ar konkurētspēju. Tas ir ārkārtīgi būtiski, e, tāpēc, ka e, tas e, ir ļoti būtiski darba kārtībā, e, lai e, mēs e, noturētu dzelzceļa lomu un to vēl stiprinātu. Un es tiešām ceru, ka būs iespējama arī tāda apusēja sapratne arī nākotnē. Eh, muitā un robežu čēršķošana. Eh, es īpaši vairs neko nevaru piebilst, tāpēc sāko teica sauszemes transporta eh, kolēģi un šī gada diskusijām tātad pār robežu, tātad starp apvienoto karalisti, īriju, ziemeļīriju, tika minēts arī tunelis. Nu, tātad, Es tiešām neko citu vēl nevaru piebilst tādā ziņā, ka uh, mums ir jāturpina uh, mūsu uzņēmumu darbību bez kādām e, e, ievērojumiem pārtraukumiem. Citādāk e, tam var būt katastrofāla ietekme gan apvienotāju karalistē, gan Eiropas Savienībai pētniecību un inovācijas. Nu, te ir kaut kas tāds, ko mēs tik ārkārtīgi ilgi veidojām, šī programma Shift to Rail, un tā ir unikāla. Mēs esam ieguldījuši daudz naudas, resursu, pūļu. Uh, Uh, līdz ar to nākotnē attiecībā uz pētniecību, kas koncentrējās uz dzelzceļu, mums vajadzētu uh, turpināt, uh, lai gan Eiropas Savienība, gan apvienotā karaliste veic ieguldījumus un iesaistās šajā pētniecības procesā saistībā ar um, dzelzceļu, ne tikai saistībā ar digitalizāciju, bet kopumā, lai būtu konkrēti spējīgāki dzelzceļi, ņemot vērā globālo konkurenci. Un tad pārējais vienošanās. Ja viss eh, tās, eh, ko es eh, teicu, tiks piemērots, ja tas būs iespējams. Un ja tik tiešām tiks izveidota īstena vienotā Eiropas dzelzceļa zona, mums būs nepieciešami pārējais pasākumi līdz tam brīdim, kamēr būs divpusēja vienošanās par to, ka tiek mainīti noteikumi, tomēr nevajadzētu izveidot kādu tādu tukšu vietu. Uh, Uh, nu, tātad, uh, kam uh, šobrīd ir likumdošana, un tad ir kaut kas, kas būs nākotnē, bet par ko mēs joprojām neko nezinām. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup. Paldies Lakmana kungam. Kuno kungam tālāk vērts, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, pateicos uh, par to, ka atveltāt, veltāt laiku arī tādam unikālam tematam, kā uh, Lamanša tunelis. Tas tika izveidots uh, pirms 30 gadiem, slēdzot starptautisku līgumu, un šim tunelim ir unikāls juridisks regulējums. Brexitam nevajadzētu, Brexits nedrīkstētu mainīt šo regulējumu Uh, regulējumu uh, šim uh, tunelim, kas atrodas zem Lamanša tunera. Automašīnas un kravas auto tiek iz, novietoti uz vilcieniem, lai varētu pārviet, pārvadāt uh, Un uh, ir arī ātri gājis vilciens. Šis uzņēmums tika veidots, uh, atklāts 94. gadā, un uh, līgums ir spēkā līdz 2084. gadam. Tas ir unikāls projekts pasaulē, un visas pasaules infrastruktūras uzņēmumi raudzīsies uz to, vai Brexits ietekmēs vai neietekmēs Lamanša tuneļa darbību, un tādēļ Eiropas parlamenta pienākums arī ir uh, sekot uh, situācijas attīstībai. Un uh, es gribu norādīt, ka Lamanša tunelis ir uh, sauzemes robeža, jo var kājām uh, šķērsot šo robežu uz apvienoto karalisti. Tātad eh, sauszemes robeža ir ne tikai eh, starp īriju un ziemeļīriju, bet arī Lamāņa tunelis. Slaidā jūs redzat, ka kopš tuneļa atklāšanas simtiem miljonu pasažieru un eh, transporta līdzekļu ir šķērsojuši šo tuneli. Un uh, daži skaitļi par 2016. gada darbību. 116 miljārdu eiro apmērā ir bijuši kravas pārvadājumi pa tuneli, un tie ir 25% no tirzniecības apjoma starp uh, apvienoto karalisti un Eiropas kontinentu, un 62% no tā ir uh, apvienotas karalistes preču eksports uz Eiropu. Ja šī uh, kravu plūsma tiek apdraudēta, tas skar visas Eiropas piegādātājs un arī pasažieris no visas Eiropas. Tā kā, protams, visvairāk cieša uh, apvienotā karalīste ar šiem 62%. Tādēļ ir ļoti svarīgi ņemt eh, vērā, kā Brexit situācija varētu ietekmēt uh, eh, Āmanšu tuneļa darbību gan nodarbinātības jomā, gan eh, tirzniecības jomā, tātad ietekme uz visu kontinentu būtu milzīga. Un kopumā tas tomēr vairāk skar 27 valstu Eiropu nekā apvienoto karalisti. Tāpat ir uh, svarīgi uh, ātro pārvadājumu nozarei, kur var izmantot tikai tuneli, jo aviācijas transports ir pārāk dārgs. Katru dienu vidēji izbrauc simts uh, tūkstoši kravas mašīnu. Tas nozīmē, ne 5000 kraus mašīnu. Tas nozīmē, ka 100 km krāvas auto izbrauc cauri uh, tunelim. Tātad uh, šis, šī uh, krāvu, šī um, krāvas automašīnu plūsma ir nepārtraukta 24 stundas diennaktī. Uh, un es aicinu visus interesētos atbraukt un paskatīties, kā tas notiek. Tas ir gluži neticami. Un tas nozīmē, ka jebkura, jebkurš šķērslis šajā plūsmā var uh, paralizēt Franciju, Beneluks, Vāciju, visas rūpniecības nozares, kas piegādā preces apvienotai karalistē. Tādēļ es teicu, ka šie, šī problēma vairāk skars Eiropu nekā apvienoto karalisti. Lai uzņēm, lai nodrošinātu šādu kravu plūsmu, ir uh, jānovērš jebkādi traucējumi. Šobrīd ir Francijas apvienotās karalists robeža, kas atrodas Francijas teritorijā. Mēs esam paredzējuši arī izveidot uh, atmuitošanas zonu, lai uh, nodrošinātu kravu plūsmu. Eiropa nevar atļauties eh, palēnināt šo eh, kravu plūsmu tunelī, jo tam būtu milzīga ietekme gan uz nodarbinātību, gan uz vides piesārņojumu. Ja veidotos uh, milzīgi sastrēgumi, tie radītu arī lielu apjomu piesārņojumu. Es norādīju, ka tātad uh, šis um, pie šī tuneļa atrodas uh, sauszemes robeža, un uh, šim tunelim ir unikāls juridiskais uh, regulējums spēkā. Mēs nevaram atļauties to mainīt, jo pretējā gadījumā varētu rasties dzelzceļa katastrofas un pat būt bojā gājušie ir jāsaglabā šāds robežu kontroles veids un jādara viss iespējamais, lai varētu īstenot muitas kontroli tā, lai tā nekavētu kravu plūsmu, ir jāatmuito, jāspēj atmuitot gan kravas automašīnas, gan arī kontrolēt pasažierus. Mums kopīga atbildība ir nodrošināt šos pasākumus, un es lūdzu Eiropas parlamentu iesaistīties un arī uh, Eiropas komisiju iesaistīties, vērsties pie sarunu vedējiem un atgādinot, ka ceturtā daļa krāvu plūsmas starp apvienoto karalistu un Eiropu iet caur šo tuneli un ka mēs nevaram atteikties no šiem sasniegumiem, kas e, e, ir e, gūti 30 gadu laikā. Paldies! Jūs teiktais ir ļoti skaidrs, nesagrausim to, kas ir uh, uzcelts kopīgiem spēkiem Eiropas projektu ietvaros. Tas ir jūsu aicinājums, vēstījums, kas ir ļoti skaidrs. Jā, mēs saklausījām arī uh, Eh, nopietnas bāžas, kas izskanēja jūsu teiktajā. Jūs runājāt par to, kādas sekas tam būtu gan nodarbinātības, gan vides aizsardzības jomā. Un eh, par to, eh, kā, kas būtu notiktu likumdošanas jomā, ja būtu šis režīms jāmaina, tas kartu daudzus tiesību aktus jūs minējāt arī ļoti iespaidīgus skaitļus - 240 tūkstoši personu, kas strādā šai jom nozarē 41 tūkstotis Eiropas, eh, Eiropiešu, Eiropas darbinieku. Jāsaka, šeit būtu dramatiskas. Tas viss šobrīd darbojas, viss, kas ir izveidots, darbojas, kādēļ tad vajadzētu sagraut tik brutāli to, kas ir izveidots un kas darbojas. Tagad vārds Markusam Pīperam. Divas minūtes. Man pat nevajadzēja šīs divas minūtes, jo, nu, viss teiktais bija tik skaidrs. Es nedomāju, ka attiecībā uz tre, dzels, dzelzcenieku licencēm vai, vai citiem tehniskiem aspektiem mums vajadzētu radīt problēmas politiķiem ir jābūt pietiekam atbildīgiem, lai neizjauktu šo sadarbību, bet Eh, nevajag arī pārspīlēt, ka pārskatot juridisko regulējumu šim tunelim, tas novest pie dzelzceļa katastrofām un bojā gājušiem. Nu, cent, nespolitizēsim šīs tehniskās lietas. Ir saprātīgi, risinājumi iespējami. No, eh, abām pusēm vajadzētu arī iet šai virzienā, gan mums, gan Britiem. Paldies, tagad vārds Ertuga kungam. Paldies Es arī uzskatu, ka šī problemātika ir salīdzināma ar ceļu transportu. Jā, izaicinājumi ir saistīti ar um, atmuitošanu un ir iespējami eh, risinājumi. Būtu ļoti labi, ja jūs arī varētu pastāstīt, kā jūs skatāt, saskatāt šos eh, risinājumus. Tas viss ir jāiekļauj sarunu procesā, ko vada Bārņēkungs ar Britu valdību. Eh, ļoti žēl, ka netika pieminēts, cik par eh, šiem e, trans Eiropas uh, transporta tīkliem ir koridori, kas uh, nodrošina šos uh, savienojumus uz dzelceļu, tātad no Kalē līdz Duvrai un pat Edinburgai un Glāzgovai un arī uz Southamptonu vai šis ceļš un tiešām uh, būtu žēl, ja 2000, līdz 2030. gadam netiktu visi šie koridori pabeigti. Tas ir skaidri jānorāda, ka to visu vēl var mainīt, bet mums ir skaidri jāaicina Britu valdībā, eh, aicinot, ka visi šie kopīgie projekti, kas ir izstrādāti, būtu arī jāīsteno. Paldies, Ertug kungs. Tagad vārds Fosters kundzei. Thank you very much. Lielas paldies. Uh, šī bija ļoti. Šis, tas ir ļoti jauki, ka šajā formā ir šādi uh, paneļa dalībnieki, jo uh, ir ļoti svarīgi iegūt uh, konkrētu informāciju un uh, vienmēr uh, ir jāliek uzsvērts uh, uz uh, sabiedrību. Tad uh, kas attiecās uz eh, um, Eiropas eh, tīklu. Iepriekšējā eh, san, nedēļā man bija vairākas sanāksmes. Uh, un, uh, Šobrīd ir eh, ļoti eh, svarīgi noturēt eh, šo jautājumu mm, darba kārtībā, jo tas ir aktuāli abām pusēm, apus Lamanša kanālam. Un tad attiecībā uz apusēju licenču atzīšanu, kā jūs to zināt, tad mēs esam par šo jautājumu runājuši iepriekšējā panelī un vēlos to atsaukties. Es arī nedzirdēju norādījumus, ka mm, tas varētu nenotikt, un e, šeit e, mēs e, arī skatāmies to, kāda būs noteikuma. Un tad attiecībā uz Eirotuneli es šajā komitejā eh, darbojos eh, kā eh, gaisa satiksmes pārstāvja, tomēr jāsaka, ka man ļoti patīk Eurostars un ir būtiski garantēt to, lai Eurostars turpinātu darboties. Tas ir brīnišķīgs produkts. Es zinu jūsu darbiniekus no Francijas, arī ir tādi, kas dzīvo Londonā. Arī rītdien izmantošu šo vilcienu. Un, Manuprāt, šis ir brīnišķīgs dzelzceļš, un um, mūsu um, premjerministre um, Margareta Tečer kopīgi ar Francijas valdību virzīja uz priekšu šo uh, projektu, lai uh, uh, izveidot šo savienojumu. Tas ir jāņem vērā, kā arī jautājums par krāvu, kas iet cauri šīm tunelim. Mm, ir eh, skaidrs, eh, ka visu eh, kravu nevar pārdāt pa gaisu, ir jāpārvada arī pa dzelzceļu un pa jūru. Un vēlos jums pateikties par to, ka aktualizējāt šos jautājumus. Un, manuprāt, tie, kuri tik tiešām vēlas panākt labu rezultātu, patiesībā mēs virzīsim uz priekšu šo informāciju visu laiku. Un, uh, Eh, ir eh, skaidrs eh, arī, lai jūs, ir svarīgi, lai jūs arī darbotos un mēs mūsu transporta komitejā, lai rūpīgi uzrādzītu šo procesu. Tēļičkas kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par prezentāciju. Nevaru atturēties. Sākumā jānorāda, ka mēs šķiet mazliet uh, padodamies attiecībā uz attiecību kvalitāti pēc Brexit starp abām pusēm. Mēs it kā pieņemam kā pašu par sevi saprotamu, ka galvenais ir iekšējais tirgus, un lai to dzīvotu ir nepieciešama politiskā drosme, un savā ziņā mēs jau tagad atsakāmies no muitas savienības. Es eh, domāju, ka par to būtu vēl vērts padomāt. Ja mums nebūs uh, muitas savienības, eh, tad vienalga ir iespējas mazināt ietekmi uz uh, preču plūsmu. Tiesa, ietekme būtu milzīga. Pat ja mēs nākam klajā nepieciešamajām tehnoloģijām, nu mēs arī nevarēsim izvairīties no zinām protekcionismu, tas vienmēr ir pastāvējis un turpinās to darīt. Lūk, es tik tiešām aicinātu mūsu saziņā ar uzņēmējiem šo lietu aktualizēt. Varbūt žēl, ka pirms Brexit uzņēmēji par to neizteicās skaļāk, bet nu vairs jau neko. Šādu komentāru man bija jāizsaka, bet es domāju, ka mums nevajadzētu padoties. Un jau tagad atteikties no muitas savienības, par to vēl var cīnīties. Es ļoti atzinīgi vērtēju ne tikai piedāvāto struktūru, bet arī to, ka lietas tiek skatītas eh, kopainā. Jūs arī runājāt par darba ņēmēju un darba devēju jautājumiem un uzņēmējiem. Minējāt arī skaitļus, eh, un, nu, un, protams, ka šo cilvēku status un apstākļi ir svarīgi. Es domāju, ka abas puses to apzinās, bet dažkārt tas netiek līdz galam novērtēts. Proti, ka ir ļoti spēcīga ekonomiskā dimensija gan Eiropas, gan arī apvienotās karalistas uzņēmējiem. Nu, man nav īsti jautājuma, man jau iepriekš bija jautājums, uz kur tā arī atbildi nesaņēma. Bet, lūk, kā tā, tad ir tā atgriezieniskā saita, ko jūs vērojat, uh, vēršoties pie politiķiem gan uh, Eiropā, gan apvienotajā karalistē. Es saprotu, atsevišķas lietas nav dzīvot spējīgas, bet es nesaprotu, kāpēc netiek domāts par kaut ko līdzīgu muitas savienībai. Un nu, kādas ir tās reakcijas, ko jūs dzirdat? Nu, man kā tādam semi-inteliģentam cilvēkam ir grūti to saprast. Mēs, eh, protams, eh, liekam aiz auss visu to, ko jūs eh, sakāt. Mums tas ir svarīgi. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem šobrīd. Un es domāju, ka cilvēkiem abās Lamanča pusēs, kas varbūt ir mazāk zinoši un informēti, lūk, varbūt viņiem te vajadzētu ierasties, jo dažkārt vēl ar vien tas viss krīt uz kurlām ausīm. Paldies, Teličkas kungam, Krāmerkungs. Jā, Paldies par uh, stāstījumu. Mani arī interesē, kā tas viss tiek uh, diskutēts. Mums ir uh, nolīguma ar trešajām valstīm Šveici un Norvēģiju. Nu, kāda ir Brītu nostāja? Viņi saka, jā, mēs piekrītam. Uh, bet tāpat laikā tas maksā dārgi, jo Šveica un Norvēģija maksā par piekļuvu tirgumu. Es gribētu zināt, kāda ir Britu nostāja, kāda jūsu organizācija nostāja. Un o, pēdējais jautājums, vai jūs nedomājat, ka, uh, nu, varbūt, ka nevajadzētu brīnīties par rezultātu, ja visu laiku Eiropas Savienība tika kritizēta pēdējo 20-30 gadu laikā, vai arī jūsu organizācija attieksme ir bijusi tāda pati. Paldies, tagad došu vārdu mūsu viesiem un lūkšu sniegt uh, atbildes uz uh, pirmo jautājumu kārtu. Kādi? ir jūsu priekšlikumi, kā tiek uh, vērtēta ietekme uz uh, apvienoto karalisti Franciju šim uh, Brexit lēmumam. Jūs teicāt par pagaidu noliegumu nepieciešamību, nu cik tālu tad esam pavirsījušies, un arī gribētu, lai jūs tiek sniegta atbilde. Uh, Uh, uz Teliškas jautājumu kā politiķi uzklausa jūsu prasības, kāda ir reakcija. Lūdzu, vārds Raitas kundzei. Paldies, paldies tās par jautājumiem. Minēšu pāris lietas, kas izskanēja. Ten koridori. Atzinīgi vērtējam investīcijas koridoros atsevišķos viens no četriem konteineriem, kas eh, nonāk nu, no ostām apvienotajā karalistē, savu ceļu turpina pa dzelzceļu, un tam ir būtiski ietekmi uz vidi. To mēs vērtējam atcinīgi un meklējam iespējas, kā turpināt attīstīt Ziemeļjūras, Vidusjūras kravas dzelzceļa koridoru. Nu, un, protams, labprāt arī informēšu komiteju par iznākumu politiskās reakcijas. Mēs esam lieliski sadarbojušies ar transporta dienestu apvienotajā karalistē, noturam dialogu, un viņi ir bijuši ļoti atvērti noskaņot attiecībā uz mūsu piedāvātajiem risinājumiem un ierosinājumiem. Tā kā es ceru, būtu apliecina to, ka uh, par dzelceļu tiek domāts. Un domājam, ka arī atsevišķas uh, detaļas parādās sarunās. Protams, ka tās ir augsta līmeņa sarunas un um, būtiski jautājumi pirmajās pāris fāzēs, kas uh, jārisina, bet uh, arī attiecībā uz uh, mūsu prezentāciju jautājumiem gūstam pozitīvu reakciju. Koncentrējamies uz risinājumu meklēšanu risinājumi parasti saņem vislabākās reakcijas. Mēs domājam par to, kāda varētu būt dzīve ārpus muitas savienības, vai būs nepieciešama papildu infrastruktūra, vai ir iespēja dzelzceļam piedāvāt iekšzemes muitas risinājumus, tā lai nerastos sastrēgumi uz robežām. Lūk, mēs esam apņēmības pilni mēģināt rast šādus risinājumus. Nākamais runātājs. Paldies, es mēģināšu atbildēt uz Pipera kunga jautājumu par atzīšanu. Mēs jau nerunājam tikai par licenču un certifikātu atzīšanu un drošības atļauju atzīšanu apvienotās karalistes pusē. Drīzāk otrādi. Es ceru, ka apvienotās karalistes valdība arī apzinās kādas tehnoloģijas un aprīkojums virzās pa tuneli, ir jāpienotās karalists virzienā. Bet bažas ir par to, ka otrā pusē tas varētu netikt pieņemts. Nu, un tas rada bažas attiecībā uz drošības certifikātiem. Ja runa ir par transporta līdzekļu atļaujām, vadītāju apliecībām, tas viss būs jāsagatavo. Un tas nonāk arī pie otrā jautājuma, kas tika minēts. Vai uzturam sakars ar politiķiem? Protams. Satinājāmies ar Barņē komandu. Bet, nu, pagaidām ir jāgatavojas tam, ka nekas nenotiks. Nu, lūk, un ja jums ir drošības eh, apliecinu, drošība apliecinošs certifikāts, kurš nav vispār atzīts, tad varbūt jāsāk gatavoties tam, ka būs nepieciešami divi certifikāti. Arī Laura jau minēja, uh, šo lietu. Nu, man ir prieks, ka mēs varam sadarboties. Un mēs arī mūsu tīmekļu vietnē esam pauduši nostāju, kas būtu sasniedzama, un es būtu ļoti priecīgs, ja mums izdotos. Beaucoup, Gounod. Paldies, Gunokungs. Euh, Eiro tunelim ir divas pamat prioritātes - dzelzceļa satiksmes drošība un satiksmes plūsmas nodrošināšana. Uh, Lamanša uh, tunelis uh, ir uh, visnoslogotākais dzelzceļa posms Eiropā. 400-500 uh, vilcienu dienā, katrā vilcienā 900 pasažieru, tātad, uh, un mums ir uh, jāaizsargā gan preces, gan pasažieru drošību jāgrātē šai tunelī. Runājot par robežu kontroli, mēs zinām, ka ir modernākas metodes pasažieru kontrolē, jādomā arī par modernām metodēm atmuitošanai, jāizmanto jaunās uh, informācijas tehnoloģijas. Nu, mēs nevaram iedomāties, ka uh, teiksim, atmuitošana uz šīs robežas vienai kravas mašīnai turpinātos ilgāk nekā no Ķīnas atvesta konteinera atmuitošana. Mēs esam domājuši par šiem risinājumiem, un saprātīgs risinājums būtu informat informācijas tehnoloģijas un to pielietošana, digitalizācija, un tādēļ būtu nepieciešama pēc iespējas ātra vienošanās par muitas režīmu. Mēs visi zinām, kādas uh, grūtības ir veidot liela mēroga informatīvās sistēmas. Protams, būs arī koriģēšanas, pielāgošanās posms un Uh, līdz mēs spēsim ieviest automātisku atmuitošanu. Nu, ja uh, šīs Lamānša tunelis ir mūsu kopīgs sasniegums, mums pienākums ir uh, to, visiem to saglabāt. Mēs varam iedomāties, ka nākotnē uh, uh, pašbraucošas autonomas mašīnas uzbrauks uz šiem dzelzceļa sastāviem, vai tad mēs tad turpināsim šīs, īstenot šīs birokrātiskās procedūras, kas visu varētu aizkavēt. Es domāju, ka mums jābūt pēc iespējas pragmātiskiem. Paldies! Sāksim otro jautājumu kārtu. Bāra kungs, viena minūte. Lūdzu. Paldies. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt par atzīšanu un uh, standartizāciju pārobežu tehniskiem risinājumiem, vai šeit ir uh, sarunas jau sarunās konstatēti šie sarunu partneri Britu pusē. Es arī esmu pats piedalījies šajā sarunās ar Šveici, un tās būtu tādā gadījumā atkal atsevišķas sarunas. Un tagad jautājums Guno kungam. Jūs pieminējāt, ka ja tiktu apdraudēta pašreizējā sistēma, tad tas radītu lielāks sarežģījums Eiropai nekā apvienotai karalistē. Es gribētu jautāt konkrēti, ko tas nozīmē. Tātad tas nozīmē, ka mums būtu jāietekmē sarunu vedēji, lai tie ņem vērā šo sensitīvo jautājumu. Paldies, Demontas kundzei vārds. Grazie. Paldies! Esam uzklausījuši riskus, kādi pastāv saistībā ar preču pārvadāšanu, kā arī saistībā ar investīcijām un kā pastāv liela nesk nedrošība, neskaidrība. Vēlētos jautāt, kā jūsuprāt ir iespējams risināt riskus? Uh, tātad eh, saistībā ar investīcijām eh, eh, būvniecībā un pakalpojumos, un tad jautājums attiecībā uz finansējuma samazinājumu. To esam dzirdējuši arī no citiem kolēģiem saistībā ar pārobežu projektiem. Jūs prāta, vai apvienotā karaliste varētu būt ne tikai tirdzniecības partneris tā kā Eiropas Savienībai? Merci beaucoup. Monsieur Riquet. Riquet kungs. Merci, la prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu izteikt vispirms komentāru. Runājot par preču un pasažieru pārvadājumiem, nu, šeit varbūt šī situācija nav vienāda, jo vienmēr ir bijusi persona kontrole, bet tika piemirsti varbūt šajā diskusijā autobusi, kas arī pārvadā pasažierus. Runājot par uh, nacionālām aģentūrām un Eiropas uh, regulātoriem un to, kā tiek regulēta dzelzceļa darbība, tātad atšķirības starp uh, ceļu transportu un dzelzceļu šeit uh, jau trans, pārvadājumi tiek atšķirīgi organizēti, arī infrastruktūra uh, ir atšķirīga, vai nebūtu vienkāršāk panākt vienošanos par uh, to, kā sadarbojas abas sistēmas Eiropas Savienībā un apvienotā karalistē, un varbūt uh, vajadzētu piešķirt apvienotā karalistē priekšroku modālā veidā dzelzceļu transportām, nevis ceļu transportām. Otrakārt, kādā veidā Brexits apdrauda uh, Eirotuneļa infrastruktūras juridisko statusu starptautiskā izpratnē. Paldies vārds Verneram Kūnam. Vienotājs tirgus un muitas savienība ir neatraujami saistīti savā starpā un mūsdienās uh, ekonomika kļūst arvien ciešāk integrēta un tas arī tā turpināsies. Apvienotā karaliste ir uh, bijusi novatora dzelzceļa reformu jomā, domājot arī par ceturto dzelzceļa pakotni, tur bijusi pārvadājumi nodalīt no infrastruktūras, vienmēr ir bijusi uh, konkurence nodrošināt, vai tas tā arī turpināsies. Um, Un ja mēs parūkojamies, un to arī pieminē Krāmera kungs, kādas sistēmas ir paraugs sadarbībai starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību nākotnē, vai tā ir Norvēģija un Šveice. E, apvienotā karaliste ir uh, neto maksātāji 5,6 miljārdi neto. 20, uh, 20, 82 eiro eh, tas izmaksā vidējus iedzīvotāju. Šveicē tas izmaksā dārgāk - 87 eiro, un eh, viņiem pat nav ne komisāri, ne lem, līdz lemtiesības uh, nodrošināts Eiropas Savienībā. Andersen kundze, paldies runājot par uh, ierēģiem. Ļoti labi, ka viņi pievērš uzmanību transporta jautājumiem, bet mēs zinām, ka politiskā līmenī varbūt tas īsti nenotiek. Kāda ir jūsu plāni, lai popularizētu šo jautājumu tā, lai politiķi Eiropas Savienības līmenī pievērst pietiekamu uzmanību transportam. Lieliski, ka ar mums ir arī Lamanša tuneļa pārstāvis. Mārgaretai Tečerei gan labāk būtu paticis tāds eh, tunelis, kur eh, tiktu braukts pa ceļu un nevis tiktu izmantots dzelzceļš, to atcerēsimies. Kas notiek ar Deutsche Bahn pakalpojumiem? Eurostar ir lieliski, manuprāt, bet būtu ļoti labi, ja arī Deutsche Bahn varētu izmantot eh, Lamanša tuneli. Nu, un tiem no mums, kas nav eiroskeptiķi ir žēl, ka eiro tuneli ir nomainīts uz Getlink. Nevarbūt jūs varētu apliecināt, ka vēl ar vienu esat proeiropeiski noskaņoti kā iepriekš. Paldies, Andersen kundzei. Kisilora kungs. Um, thanks again, Chair. Um, yes, and thank you for your presentation. Keats Taylors. Hm? Paldies par ļoti noderīgo prezentāciju. Man jautājumi Eirotuneļu pārstāvim muitas savienība ir pieejama tikai Eiropas Savienības dalībvalstīm. Nu, ne, apvienotā karalista stājas laukām. Tā kā tam būs ietekme uz kravu pārvadājumiem, un tas droši vien ir ļoti satraucoši. Es gribētu, lai jūs mums pastāstāt par savām prognozēm, par iespējamo ietekmi uz pasažieru pārvadājumiem abos virzienos. Paldies! Paldies! Vanda Kampens, lūdzu. Paldies priekšētātājiem! Trīs jautājumi, ja drīkst. Pirmais no tiem ir Raita kundzei. Jūs 13. novembrī man uh, atrakstījāt vēstuli. Un tajā rakstījāt, kā 41 tūkstotis Eiropas Savienības 27 dalībvalstu valsts piedarīgo strādā dzelzceļu nozarē apvienotajā karalistē. Tā ka tīri praktiski runājot, kādas varētu būt tās problēmas, ar ko saskaraties attiecībā uz uzturēšanās atļaujām, pasēm, darba atļaujām un tam līdzīgi? Kādas problēmas mēs varam sagaidīt? Un mans otrs jautājums ir Lokmana kungam par pārējais periodu. Es šo pašu jautājumu esmu minējis saistībā ar ceļu pārvadājumiem. Ko jūs labāk gribētu, lai pašreizējie noteikumi būtu spēkā līdz brīdim, kad uh, Brexits tiek noslēgts? Nu, te es iekavās varētu piebilst, nu, neesmu pārliecināts, ka tas tiešām notiks, bet vai otrā gadījumā jūs varētu domāt par kaut kādiem starpnoteikumiem. Tas būtu daudz sarežģītāk. Un pievēršoties Eirotuneļu pārstāvjiem. Vai pastāv risks? Kā? Robežu kontrols un robežu uzraudzība un terorisma apkarošana varētu tikt izmantota kā arguments, lai bloķētu brīvu personu un preču kustību Es nezinu, vai Briti kaut ko tādu plāno, bet mums vajag skaidrību. Kolēģi, paldies jums par dažādajiem jā, jautājumiem. Kā jūs arī teicāt, es arī gribu noskaidrot, tātad šis 41 tūkstotis Eiropas iedzīvotāji, kas strādā Lielbritānijā, kādas būtu sekas? Uh, Skaidrs, ka tas ļoti lielā mērā ir saistīts ar eh, iedzīvotāju tiesībām un par pārējais periodu, kā jūs to redzat, ja tāds būs, protams. Nu, ja nebūs, nu, tad jau tā ir pavisam cita runa. Nu, un eh, arī jautājumi Guno kungam. Jums droši vien jau atbildes ir gatavas arī attiecībā uz eh, nosaukuma maiņu uz Getlink. Nu, lūk, kāda būs ietekme. Guno kungam tika vaicāts, kā tad Brexit varētu ietekmēt arī tuneļu statusu, un kāda ir tā sistēma, ko jūs sagaidāt Brexit gadījumā? Ja kā Tereza Meija ir norādījusi, apvienotā karaliste pametīs Eiropas Savienību, un arī muitas savien, savienību un iekšējo tirgu 19. gada martā. Lūk, kā tas viss ietekmē jūs? Vesela virkne jautājumu. Un nu, aicināšu jūs atbildēt trīs minūšu laikā. Lūk. Es domāju, ka laika pietiks. Thank you. I've, I've picked up... Paldies. Es esmu atzīmējuši sešas lietas, ko man būtu vērts ātri izklāstīt. Pirmkārt, gribam vēl arvien būt uh, Eiropas dzelzceļu aģentūras partneris. Lielbritānija ir devusi būtiski ieguldījumu daudzos procesos un arī tehniskajās specifikācijās, kas ir nākušas no aģentūras. Dažas no tām būs jāpārunā augstākajā līmenī attiecībā uz dalību aģentūrā, piemēram, bet tomēr mēs gribētu saglabāt spēcīgu partnerību vai nu tieši uh, kā dalībnieki vai kā citādi, par 41,027 dalību valstu valsts viedrīgajiem dzelzceļa industrijā. Apvienotajā karalistē mēs lepojamies ar to, ka esam kvalitatīvs darba devējs, kas nodarbina spējīgākos. E, un mums ir 20 e, tūkstoši prakses vietu un arī daudz jaunas darba vietas plānotas turmākajiem gadiem, tāpēc mēs tik tiešām vēlamies nodarbināt prasmīgākos um, darbaņēmējus. Nu, mēs gan nezinām, kā tiks nokārtotas iedzīvotāju tiesības, es arī nevaru sēdēt un kaut ko prognozēt šobrīd, nu, bet mēs domājam, ka ir jābūt skaidrai, saprotamai sistēmai dažādu kvalifikāciju darbiniekiem, jo mēs nerunājam tikai par inženieriem, uh, kuriem būtu jāsādā pie uh, ātri vilcieniem, tāpat ir runa par kolēģiem, kam ir valodu prasmes, vidē līmeņam menedžeriem, nu, visdažādākā ranga darbiniekiem, tāpēc mēs tik tiešām gribam skaidru vienkāršu sistēmu. Vienmēr ir prieks dzirdēt, ka mūsu dzelzceļš tiek aprakstīts kā pionieris attiecībā uz ceturto pakotni. Kopš liberalizācijas ir pieauguši dzelzceļa krava apjomi un pasažieru skaits ir dubultojies. Pasažieru apmierinātība ir pieaugusi un mēs gribam turpināt uh, apņēmīgi īstenot uh, pamatelementus no ceturtās dzelzceļa pakotnes un mēs esam īpaši apmierināti ar šīs komitejas darbu. Un ceram, ka tas nemainīsies Brexit rezultātā. Lūsijas Andersons teiktais par politiķiem, jā, tik tiešām ierēģi ir lieliski darbojušies, bet, uh, jā, lielā mērā tas ir atkarīgs arī no politiķiem. Mums ir bijis apaļais galds, kur piedalījās ministri, tika pārunāti šie augsta līmeņa jautājumi, un ir bijušas vairākas sanāksmes. Tā kā tik tiešām mēs visos līmeņos uh, veidojam saziņu, lai nodrošinātu to, ka arī dzelzceļš izskan diskusijās. Sadarbojamies arī ar citiem transporta veidiem kas palīdz to mūsu balsi darīt stiprāku. Mēs jau arī no rīta dzirdējām, ka ir tik daudz kopīgu jautājumu ar jūrniecību un ar aviācijas nozari. Un vēl šķiet viena pēdējā lieta par investīcijām celceļā. Ja Eiropas Savienības līdzekļi ir tikuši ieguldīti dzelzceļā apvienotajā karalistē, īpaši Lielbritānijā, bet arī mēs paši esam apņēmības pilni investēt infrastruktūrā. Tas ir ārkārtīgi svārīgi. Vairāk nekā 50 miljārdi tiks investēti turpmākajos desmit gados Lielbritānijas dzelzceļos. Lūk, esam apņēmības pilni attiecībā uz finansējumu. Nu, un tā kā dzelzceļš ir tāda tāds transporta veids ar savām priekšrocībām, tad ceram, ka arī tas tiks vairāk izmantots saskaņā ar Eiropas vēlmēm. Paldies, nākamais runātājs. Es centīšos izteikties īsi. Atzīšana un um, sarunas ar apvienoto karalisti, ar uh, regulējošām iestādēm un apvienotās karalists valdību. Er, mēs gribētu, lai MTK to dara, dara, protams, kopā ar Eirostata un uh, apvienotās karalists pārstāvjiem, ja lai visu pareizi sakārtotu, lai uh, certifikātu atzīšana būtu spēkā abās pusēs es esmu vairāk nobežījies, ka otrādi tas nedarbosies, tātad, ka problēmas varētu būt Eiropas Savienības pusē. Nu, un Rikarda kunga jautājums, jā. Mums tik tiešām vajadzētu kaut ko līdzīgu, kā sauszemes transporta mm, nolīgums, kur tiktu ietverti visi transporta veidi. Domāju, ka kaut ko tādu varam sagaidīt Brexit gadījumā. Un Vandenkampa kunga teiktais, mums uh, pārējais periods nozīmētu status quo attiecībā uz uh, tiesību normām. Tām būtu jāpaliek tādām, kāds tās šodien ir, iespējami ilgi. Un pat pēc Brexit tas būtu ideāli. Nu, tad mēs gal galā varētu to visu pārveidot uh, tā saucamajā sauszemes transporta nolīgumā starp uh, ES un apvienoto karalisti. Lūk, tik daudz man sakāms par šīm lietām. Tika vaicāts, kāda varētu būt muitas nākotne un jaunās procedūras. Mēs jau tagad esam tādā situācijā, ka mūsu ierastie procesi ir jāpārveido. Ir jāpāriet no papīra deklarācijām uz elektroniskām, ir jāpielāgo tās augtie NTCS, tas, lūk, nav runa par ETS, bet NTCS. Eh, ir daudz darāmā attiecībā uz sistēmu pielāgošanu, un tas atkal attiecas uz abām pusēm, eh, gan apvienotā karalisti, gan kontinentālo Eiropu. Nu, un ja kādu dienu tās būtu jāizmanto arī uz robežām, nu, tad tā arī darīsim, bet uh, faktiski mums jau tagad ir jāsagatavojas NTCS un jāvar to piemērot uh, universāli harmonizēti. Paldies Laukmana kungam, Kino kungs. Mm. Uh, Jā, jau tika teikts, ka apvienotā karalis nekad nav bijusi Schengen zonā, tādēļ jau ir uh, kontrole uh, parasta lieta, piemēram, autobus tiek kontrolēti īpašās nojumēs, uh, pasažieri izkāpj, viss tiek kontrolēts ātrāk, tas notiek nekā aviācijā. Tālāk par mm, nākotni, par, teiksim, Deutsche Bahn iespējām braukt uz Londonu, ir jānodrošina sadarbspēja, interoperabilitāte. Un jābūt nolīgumam, lai tajā iekļautu arī apvienoto karalisti. Tas, ka Eirostars nāk kam pavasar atvers maršrutu Londona. Amsterdāma apliecina to, ka geogrāfiski apvienotā karalists paliek Eiropā pat, ja e, juridiski tas tā nav. Tālāk e, par e, preču pārvadājumu pa Lamanša tuneli. Es gribu teikt, ka tas ļoti svarīgi ekonomiskā ziņā. Uh, divi konkrēti piemēri. Visas automašīnas, kas tiek ražotas apvienotā karalistē, uh, tiek ražotas ar uh, Vācijā ražotām uh, rezerves daļām, kas tiek pārvadātas pa Lamanšu tuneli. Paraugoties no otras puses. Zvi Skotijas laši tiek uh, nogādāti Buloņā pie jūras, kur tie tiek apstrādāti, uh, un uh, daļa šīs produkts tiek nogādāta atpakaļ apvienotā karalistē. Tātad šī sistēma ļoti labi darbojas, un mums tā ir jāsaglabā pilsoņu interesēs. Tālāk par terorismu. Jā, šis ir ļoti sāpīgs temats, tas arī tika pieminēts, tas uh, ir um, tuneļā pārvaldnieki to uztver ļoti nopietni, mēs sadarbojamies ar speciālistiem un mūs informē, ka tuneļa uh, īst, projektēšanas laikā arī bija uh, konflikts ar Irānu, eh, notika regulāri teroristu uzbrukumi un līdz ar to mēs uh, esam arī veikuši pasākumus, mēs uh, par uh, saviem līdzekļiem uzstādām skanerus, kas kontrolē pārvadātās kravas un vilcienus un Lamanša tunelis eh, eh, koncesija saucās joprojām eiro tunelis, 95% atpazīstamības līmenis Eiropā, tāpat kā Coca-Cola, un to mēs eh, nemainīsim, bet biežā tiek kotēts mātes uzņēmums, un 75% investoru šai uh, mātes uzņēmumā ir uh, ārzemnieki no visas pasaules - ASV, Ķīna, Austrālija, Azijas valstis. Un es domāju, ka Austrālijā varbūt pat labāk pārzina uh, eiro tuneļu problēmas nekā dažās valstīs Eiropā. Un mums bija jāaizsargājas pret Brexit iespējam negatīvo ietekmi, jāaizsargā šis mātes uzņēmums, kas ir ko kotēts biržā. Uh, Mēs uh, izmantojam uh, Lamanša tuneli arī uh, elektroapgādes starpsavienojumiem, Eleklink tas saucas, un mēs vēlamies šādā veidā joprojām piesaistīt apvienoto karalisti kontinentālai Eiropai. Paldies! Es domāju, ka jūs varat tagad ļoti ar skaļiem aplausiem pateikties mūsu viesiem. No, Tiešām mēs uzklausījām ļoti interesantus stāstījumus. Uh, Viss bija ļoti labā līmenī, un es aicinu uh, jūs uh, saglabāt sadarbību ar transportu komiteju. Mūsu durvis vienmēr ir jums atvērtas. Un noslēgumā gribu rezumēt mēs uzklausīšanas gaitā konstatējām, ka uh, transporta jomā balda mm, satraukums, valda liela neskaidrība. Mums jāpaturprātā, ka ir divas sauzēmas robežas ne tikai īrijā, bet arī Lamanšas tunelī. Un Jautājums vienmēr ir par administratīvo slogu, muitas tarifiem, par sastrēgumu, rašanās risku. Tas viss ir jāņem vērā, jāiekļauj uh, sarunu darba kārtībā, bet uh, Mēs nevaram pie tā pāriet, pirms nebūs pabeigta saruna pirmā kārta. Mums ir jāgaida, kad tiks pabeigta pirmā kārta, lai mēs varētu pievērsties arī transporta problemātikas apspriešanai. Godātie kolēģi, mēs tiekamies šo pēcpusdienu 15. un runāsim par mobilitāti. Vēlu visiem patīkamu! patīkams pusdienas.